Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi. Ja, da wird er wahrscheinlich gar nicht kommen. Hä? Wir haben doch Executive Committee heute. Er hat gesagt, er würde kommen. Ich möchte die Sitzung eröffnen. Gribētu atklāt sanāksmi. Vai par darba kārtību kādam ir kas sakāms? Nē. Man arī kā parasti nav nekas sakāms par darba kārtību. Vai ir kāda pro problēmas kādas ar protokolu? Varētu izteikties tie, kas to ir izlasījuši. Tad līdz ar to šis jautājums atkrīt. Tagad ķersimies pie finanšu instrumentu jautājumiem. Sarunas uh, afet uh, kontekstā noslēdzās pagājušajā nedēļā, un attīstības komitejā tās noslēdzās um, pirmdien vakarā. Koreper uh, piekrita. Un rezultāts ir nu tāds, kāds tas ir. Man hat mir einen langen Vermerk aufgeschrieben und ich meinte in den Worten la la la. Manches Tātad man te ļoti gara un plaši viss ir uzrakstīts, un sakot, ka rezultāts ir šāds tāds, tad um, uh, es gribēju pateikt, ka mums neizdevās panākt, ka visur būs uh, īstenošanas tiesību akti. Un mums jāsaprot, ka uh, ir koalīcija starp nacionālajām birokrātijām un komisijas birokrātiju. Uh, Un zināmos punktos tas parādījās, ka komisija un arī Fīle viņiem tagad būs jāpadomā. Protams, jāskatās arī, kā korepers strādā, kad ierodas vēstnieks, viņš īsti nezin, kāds viņam ir mandāts. Un tā ir struktūra, kas ir Eh, neizturam arī padoms priekšsādātājam, kuram ir jātiek galā ar visu šo sistēmu, jo korepērs strādā tādā veidā, kas eh, neatbilst klasiskajai otrās palātas sistēmai, un eh, parastajā likumdošanas procedūrā tas ir vēl sarežģītāk. Un, uh, Tomēr man jāsaka, ka esam tomēr kaut ko panākuši gan jautājumos, kas ir saistīts ar horizontālajām lietām, gan arī runājot par ziņojumiem, kur bija atsevišķi referenti. Un tāpēc gribētu tiem referentiem, kas uh, ļoti pacietīgi un ilgi strādāja, gribētu viņiem pateikties. Svarīgs punkts, eh, kas ir saistīts ar eh, ilgu darbu, ir tas, ka mums ir pārskata klauzula. Proti pēc, eh, pēc trīs gadiem varēs to atkal pārskatīt, un tas ir mūsu uh, svarīgākais arguments, proti, ka tas viss nav nolēmts uz turpmākiem septiņiem gadiem. Un e, gadījumā, ja nākamajam parlamentam nebūtu nekas sakāms, nu, tas nav iedomājams, jo mēs taču esam demokrātijā. bet, nu, valdības jau vienmēr ir domājušas, kā ārpolitikā būtu vieglāk bez parlamenta traucējošās darbības. Šis ir svarīgs punkts. Mēs panācām, piemēram, arī to, ka atpakaļ uh, atmaksas princips uh, darbojas, un tas ir uh, svarīgs, uh, un panācām progresu arī virknē jomu, kur uh, uh, ir runa par līdzekļu piesaisti tematiskiem vai geogrāfiskiem aspektiem. Manuprāt, uh, mēs, mums tagad vajadzētu to visu atbalstīt un runājot par grozām, grozīšanas deleģētajiem tiesību aktiem, uh, tur ir zināms iespējas Eiropas parlamentam kaut ko ietekmēt. Tagad es gribētu lūgt uh, referentiem, kas bija referenti par atsevišķām jomām, uh, īsi izteiktos Kukāna kungs par kaimiņattiecību instrumentu. Divas minūtes, ja iespējams. Lūdzu, nesamulsiniet uh, mums, mums pirms balsošanas ar pārāk daudz detalizētas informācijas. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Galvenais punkts eh, Eiropas kaimietiecību instrumenta sarunās bija vairāk par vairāk princips, vairāk demokrātijas, varbā, vairāk atbalsts. Tas bija ļoti vienkārši. Ilgi diskutējām par kritērijiem un mehānismu darbību un panācām vienāšanos par divu uh, joslu mehānismu. Uh, Pirmkārt, mēs runājam par 20% piešķīrumiem, un otrkārt, mēs piedāvājam papildus finanšu atbalstu, bet tikai tām valstīm, kas panāk progresu demokrātijas veidošanā un reformās, kas ir saistītas ar šo jomu. Un atbalsts tiks sniegts ar īpašo uh, programmu 10% apmērā no uh, visa budžeta. Un demokrātijas veidošana ir vienīgais kritērijs papildus atbalstam. Mēs aizstāvējām arī parlamentu rezolūciju iekļaušanu vienādā līmenī ar padomas secinājumiem vispārējā politikas ietvarā. Šis jautājums bija tāds, kur iebildu padome, bet gal galā mēs savu panācām. Pilsoniskās sabiedrības iekļaušana Eiropas finanšu atbalsta uh, iekļaušanā arī atbalstu parlamenta viedokli. Kas attiecas uz uh, parlamenta demokrātiskās kontrolas pilnvarām, mēs pieņēmām pielikumu, tur ir uh, prioritātes uh, un piešķīrumu programmām 2018. gadā ar vidusposmu pārskatu varēs mainīt pielikumu, līdz ar to nākamajam parlamentam būt, būs iespēja uh, diskutēt par prioritātēm šajā instrumentā. Tātad visā visumā tas ir mazāk nekā mēs sākotnēji vēlējāmies sarunu sākumā, runājot par deļģēto tiesību aktu, bet tas, kas tika sasniegts, ir labs sasniegums. Paldies priekšsēdētāji! Lopez is two is right? Ah, da. Vielen Dank. Äh, lo único, vamos a ver, eh, primero, sobre todo en mi caso. Paldies. Šis eh, kaimiņu attiecību partnerības instruments, es eh, vēlētos pateikties par ēnu referentu darbu un padomus paveikto. Un tieši kā jau mūsu prieksēdētājs teica, un es vēlētos arī pateikties parlamentu attiecīgajiem dienestiem. Patiesībā visi strādājošie ir bijuši diezgan pacietīgi, daudz pacietīgi nekā es. Tātad saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Savienībā ir iedibināts jauns ārējās darbības dienas. Tam ir paredzēts gan finanšu ietvars, gan arī specifiski izveidots instruments kaimiņu attiecību partnerības politikai. Un eh, ar šī instrumenta palīdzību mēs varam parādīt pasaulē, ka mēs daudz vairāk iestājamies par demokrātisko procesu atbalstu pasaulē. Un, eh, protams, mūsu attiecību veidošanā strateģiskajiem partneriem šis instruments ir īpaši svarīgs. Tas ir svarīgs arī ļoti daudzveidīgajā pasaulē, kurā izaicinājumi ir ar vien, ar vien daudzveidīgāki. Tātad šis instruments var sniegt nepieciešamo atbalstu un palīdzību Eiropa 2020 mērķi izpildē. Šajā stratēģijā ir uzsvērti vairāki mērķi - nodarbinātība, sociālā iekļaušana, ilgspējīga attīstība un izglītība. Tas nozīmē, ka Eiropas uzņēmumiem būs labāk pieejami dažādi ārējie tirgi. Pie tām ne tikai preču tirgi, bet arī zinātņu tirgi Eh, pārvietošanās tirgi, ja vēlaties, un līdzīgi. Vēl bez tam mēs vēlētos izmantot eh, gan diplomātisko savotus, gan arī akadēmiskās aprindas šajā instrumentā. Un, eh, kā jau teicu, tas šajā instrumentā ir paredzēts, un tas noteikti uzlabos Eiropas seju un Eiropas atpazīstamību pasaulē. Andrikienas kundze, ITRA komitejā ir īpaši piestrādājusi pie starptautiskās tirniecības jautājuma sakārtošanas un vēlētos pateikties Andrikienas kundzei par viņas pūliņiem. Janvārī stāsies spēkā jaunais eh, finanšu ietvars un tajā ir paredzēts EKI atbalsts. Un eh, Eiropas parlaments kā līdz lēmumu un likuma pieņēmējs šajā instrumenta izstrādē ir piedalījies īpaši aktīvi. Ir paredzēts arī papildus pielikums, kurā ir atrunāta instrumenta darbības ilgums un izpildīt paredzamās programmas. Un eh, tas noteikti stiprina gan starpinstitucionālo aspektu, gan arī mūsu centienus. Tas ir instruments, kurš uzsvērs Eiropas Savienības vērtības, intereses un prioritātes patreizajā brīdī. Paldies! Jā, good morning, Herr Vorsitzender. Labrīt, priekšsādātāji. Paldies par iespēju pastāstīt jums par sarunu noslēgšanu par cilvēku tiesību instrumentu. Runa nav tikai par cilvēku tiesību veicināšanu, šis instruments paredzēts arī demokrātijas veicināšanai. Tā ir viena no jomām, kur mēs ļoti efektīvi darbojamies ārlietu politikas kontekstā. Tāpēc tas ir tik svarīgs instruments savienībai. Tas papildina citus instrumentus. Tas nozīmē, ka cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana ir jāsasaista ar citiem geogrāfiskajiem instrumentiem, un tikai tur, kur nav iespējams šo politiku īstenot uh, geogrāfisko instrumentu kontekstos, jāizmanto šīs instruments. Pēdējos gados šī politika ir bijusi ļoti veiksmīga, un mēs nevēlamies tāpēc krāsi mainīt šo instrumentu. Mēs vēlamies koncentrēties uz jaunajiem aspektiem, um, jāņem vērā arābu uh, pavasara sekas un uh, jāatspoguļo arī uh, tie aspekti, kas ir attīstījušies kopš 2006. gada, kad mēs izstrādājām pēdējo instrumentu. At jaunais mērķis, piemēram, ir uh, kopējās īstenošanas regulas kontekstā institucionālās pārmaiņas. Tā skaitā jāņem vērā arī parlamenta jaunā loma. Ir uh, paredzēts arī jauns veids, kā veikt uh, vidusposma pārskatu. Uh, šādā veidā uh, nākamais parlamenta sasaukums varēs vēlreiz pievērsties šim instrumentam un tā darbībai. Mēs tulīt balsosim, tāpēc neizrunāšos detaļās. Sarunās ar padomi un arī ar komisiju. Mēs daudz runājām par saturu, par uh, uh seksuālo minoritāšu tiesībām, par uh, līdztiesību, par cilvēkiem krīzes situācijās Un mēs par visiem jautājumiem ļoti ātri varējām vienoties. Mēs runājām arī par sociālajām tiesībām, tiesības uz piemērotu dzīves standārtu, uz darbu, mēs runājām par uzņēmumu sociālo atbildību un arī par uzņēmēju darbības tiesībām. Tas arī viss tagad ir uh, šajā instrumentā iekšā. Kas attiecās uz deleģēto aktu, pielikumā mums ir formulēti pieci galvenie mērķi, un līdz 2018. gadam tas viss tiks iekļauts vidusposma pārskatā. Ehm, tad finanšu vienošanās ir ehm, vēl jāpanāk, bet uh, ir formulēts, ka uh, nevar uh, finansēt vēlēšanu novērošanu ar summu, kas pārsniegtu 25% no budžeta. Tas, tā ir neformālā vienošanās, kas nu no jau vairākus gadus bija spēkā, un tagad tā ir formalizēta. Jāsaka, šīs uh, instruments ir ļoti interesants, tas rāda cik svarīga ir šī joma visai Eiropas Savienībai. 1,3 miljārdi eiro ir formulējums, eh, eh, finansējums, un tas tiešām ir ļoti nozīmīgs palielinājums. Paldies par uzmanību! Paldies! Uh, eh, Lokpilers kundze. Es šodien izteikšos Reinharda Bitihofera uh, vietā, viņš nevar piedalīties sēdē. Runāsim par jauno instrumentu stabilitātes un miera veicināšanas instruments. Uh, ir noslēgtas sarunas un kopā mums izdevās stiprināt konfliktu novēršanu. Mums ir tagad finanšu piešķirumi, uh, kas ir dubultoti. Uh, 300 miljoni eiro tagad tie ir. Un eh, mēs mācījāmies arī no nesenajiem notikumiem, no arābu pasaules eh, eh, pavasara rezultātiem. Mēs šajā instrumentā tagad iekļāvām arī šo miera uzturēšanas aspektu. Tas labāk atspoguļo to, ka instruments ir paredzēts ne tikai stabilitātei, bet arī miera uzturēšanai. Runa te ir par starptiskajām organizācijām, kas uh, tiek piesaistītas, bet arī par pilsoniskajām sabiedrībām, kas ir uh, miera uzturēšanas stratēģijas pamatā. Darbs ar uh, drošības jautājumiem ir ļoti jutīgs. Uh, terorismu apkarošana, kiberdrošība, drošības sektora reforma, visas šīs tēmas ir ļoti sarežģītas. Un tāpēc mēs paredzam, ka ārējais dienest un komisija kopā izveidos sistēmu, eh, kas nodrošinās eh, starptautisko eh, nolīgumu ievērošanu un Eiropas Savienības līkumu ievērošanu šajā jomā. Tāpat uh, komisijai un ārējam dienestam ir eh, jāinformē parlaments par cilvēktiesību mehānisma izmantošanu. Notiek intensīvs dialogs, tā skaitā strateģiskais dialogs eh, par visām eh, darbību fāzēm krīzes situācijās. Un tas ļaus mums nākotnē AFET un arī darba grupā strādāt efektīvāk Es gribētu pateikties Botikhofera kunga vārdā un Prantneres kundzes vārdā par lielisku sadarbību ar ēnu referentiem eh, Galtierī kungu, Lamstorp kungu un Lūsi kundzi. Eh, Libor Ručeks. Tātad tas ir pirmsiestājas palīdzības instruments, pusotru gadu intensīvu star, sarunu, un beidzot mēs esam panākuši juridiskā teksta vienošanos par šā instrumenta finansējumu. Mēs runājam par būtisku naudas summu pār par 11 miljārdiem. Pirmo reizi parlaments šajā procesā piedalījās kā pilnvērtīgs lēmumu pieņēmējs uz tieši tādiem pašiem nosacījumiem kā padoma. Un kompromiss panāktais ar Lietuvas prezidentūru ir reāls, adekvāts un tajā atspoguļojas Eiropas parlamenta būtiskākās politiskās prioritātes. Proti parlamentam tādu ir četras, varbūt piecas. Vispirms, likumdošanā ir jāiekļauj specifiski nosacījumi kuri Eh, uz eh, paplašināšanās politiku skatās plašāk. Otrs parlamenta prerogatīvas ir saglabāts un patiesībā pat paplašināts un stiprināts. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo tas stiprina mūsu politisko un arī likumdevēja lomu paplašināšanās procesā. Un tas, eh, iesaistot parlamentu, noteikti veicinās procesu lielāku leģitimitātu un demokratizāciju. Un visbeidzot, EPAT specifiskie nosacījumi tiks īstenots ar tā saucamajām tematiskajām prioritātēm, kuri ir paredzēti, tos ir paredzēts īstenot ar deleģētajiem aktiem. Un šādā veidā jaunais sasaukums varēs mazliet pamainīt konkrētos nosacījumus, ja iestājoties jaunām valstīm šajā iestājas procesā parādīsies jauni izaicinājumi. Un e, IPA palīdzības mehānismā parlamenta prasības ir ņemtas vēl, vēlā vērā, un tas ir atspoguļots arī komisijas izpildes ziņojumā. Kamēr IPA regula nav kļuvusi juridiski saistīta, es uzskatu, ka parlamentam mūsu panāktais sarunās ir ļoti svarīgs. Trešais īstenošanas kritēriji, proti arī kaimiņu valstis tiks atalgotas par saviem panākumiem un reformu procesu Kopenhāgenes kritēriju izpildē. Un visbeidzot, arī ar parlamenta atbalstu šajā regulā ir ierakstīts tas, ka EPA nosacījumi tiks izmantot kā kritērija valstu reformu procesu izvērtēšanā. Un beidzot, piektais parlamentam ir izdevies nodrošināt kopīgu uh, paziņojumu vai komunikē, ka arī, um, ka arī minoritāšu grupām tiks paredzēts finansējums. Protams, kā jau jebkurā kompromisa nolīgumā parlamentam bija jāpiekāpjas vairākos aspektos, un pretējā gadījumā padoma nebūtu atbalstījusi mūsu specifiskās prasības, un īpaši tas attiecās uz labuma guvējiem. Un tomēr ar panāktajiem kompromisiem, kā jau pieminēja, parlamentam ir izdevies panākt, ka mūsu prioritātes ir ierakstīts šajā paplašināšanās instrumentā, un tā sāks darboties pēc 14. gada. Vēlētos uzsvērt, ka parlamentam šis ir ļoti labs kompromiss, un vēlētos pateikties kā ēnu referentiem, tā bija Jensks kundze un Kačen kungs, Korniesens kundze, Īstamējer kungs. Un vēlētos pateikties Viganina kungam. Viganina kungs vairs neatrodas parlamentu deputātu vidū. Viņš nodarbojas ar citu jautājumu risināšanu Sofijā, bet eh, viņš eh, šajā procesā ļoti aktīvi piesaistījās darbodamies kā parlamenta eh, deputāts. Paldies! Lielas paldies! Un tagad uh, mūsu korepers uh, pieņems lēmumu, jo parasti, kad padome mums saka, korepers saka nē, nu tad jau nē. Un tad es eh, varu teikt, jā, mans korepērs arī saka nē. Tad jāpalūkojas, vai mūsu korepērs pateiks jā. Tā tad. Um, eh, um, eh, es tagad uh, nosaukšu, nosaukšu atsevišķos ziņojumus, un mēs balsosim elektroniski uzreiz. Tad vispirms kopīgu noteikumu procedūru paredzēšana pirmais instruments, kas ir par balsojumu. Ganz war nichts. Abstimmung ist. Beidzam balsot. Tad tagad beidzam balsot. Tātad 45 par, 3 atturējušies, pieņemts. Apsveicu pat sevi. Tagad balsojam par ziņojumu. Lamstorfa kunga ziņojums par finanšu instrumenta izveidu demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai. Sākam balsot! Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tad 44 balsis par, viens atturējies, 4 pret, tad apsveicam. Tātad tagad sestais punkts, pirms pievienošanas palīdzības instruments, Rauči kunga ziņojums, sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 47 balsis par, 2 pret. Apsveicam. Nākamais kaimiņa attiecību instruments Kūkana kunga ziņojums sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 46 par, vien, viens atturējies, viena balss pret, apsveicam referentu. Tālāk uh, partnerības instrumenta izveida Antonija Lopes izturis. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 47 uh, balsis par, divi atturējušies. Uh, rezultāts ir tik labs, ka es pat tā neīpaši labprāt uz to raugos, bet apsveicam. Uh, stabilitātes instruments. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 balsis pret, pār divas pret apsveicam Butikofer kungu un Brantners kundzi. Un tagad turpināsim. Tagad ķersimies pie Albānijas ziņojuma. Vuljaniča kungs, vai jūs vēlaties kaut ko vēl teikt? Paldies, priekšsēdētāji! Galvenokārt gribētu pateikties ēnu referentiem un arī eh, citiem cilvēkiem no parlamenta, no parlamenta veterāniem, kuri palīdzēja man ar saviem pārdomiem un ieteikumiem par to, kā strādāt pie šī ziņojuma, tad, kad šis tas iestrēga. Gribētu pateikties arī sekretariāta darbiniekiem, uh, par viņu aktīvo iesaisti un paveikto darbu. Un uh, paldies arī par to, ka par šo rezolūciju balsojam šodien. Es nedaudz uh, sasteidzināju lietas, uh, lai panāktu balsojumu šodien un lai varētu balsot plenārsē nākamnedēļ. No vienas puses tāpēc, ka tas ir saistīts ar valstī sasniegto, viņi to ir pelnījuši. No otras puses arī parlamenta dēļ to darīju, jo, manuprāt, parlaments ir pelnījis uh, uh paust savu uh, nostāju šajā jautājumā, pirms padomu pieņem savu lēmumu. Esam panākuši virkni kompromisu, un es domāju, ka rezolūcija uh, iet pareizajā virzienā un visi uh, grozījumi, kas tika iesniegti, arī ir uh, tajā pašā virzienā, proti, ka jāpiešķir Albānijai kandidātu valsts status. Un es, kā referents, dažus, dažus no tiem noraidīju, bet tas ir saistīts ar citiem iemesliem. Es tiešām ceru, ka šis solis, šis ziņojums tiks apstiprināts arī parlamenta plenārsēdē un ka padome arī pieņems uh, līdzīgu lēmumu savā tikšanās reizē šomēnes. Vēlreiz paldies visiem par palīdzību šajā darbā. Man uh, nebija pieredzes, tad, kad ķēros pie šī ziņojuma. Bet es domāju, ka Mēs visi esam diezgan labi pastrādājuši. Paldies! Liels paldies! Es piekrītu tam, vismaz pēdējai daļai. Un tagad balsosim. Tagad balsosim par pirmo kompromisu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad tagad jābalso par 34. Eh, grozījumu otro daļu. Par, pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Tad otrais kompromis grozījums. Salfranks kungs. Sí, gracias, eh, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu politiskā grupa vēlētos nelielu papildinājumu šajā otrajā kompromisā ar mutisko grozījumu. Gribētu precizēt, ka šeit ir runa par mutisko grozījumu, ko iesniedza komitejas priekšsēdētājs, un tā kā viņam ir neitrāla pozīcija, tagad, tad viņš lūdz man to iesniegt mūsu grupas vārdā. Uh, Un eh, mēs šeit gribam norādīt, ka opozīcijai ir jāuzņemas liela atbildība. Vužek. Rūček kungs. Man ir zinām iebildumi pret to. Es nesmu pret eh, saturiski, jo Albānijā un tāpat kā citās valstīs ir svarīgi, lai valdība un opozīcija sadarbotos. Tas ir mūsu uh, vēstījums, un tam būtu uh, jāpaliek mūsu vēstījumam arī ilgtermiņā, bet man ir problēmas ar procedūru. Man ir iebildums, ka tas tagad tiek iesniegts kā mutisks grozījums. Mēs to būtu varējuši uh, darīt uh, normālā procedūrā, un tieši šī iemesla dēļ mūsu grupa iebilst. Roček, uh, tas ir tautas partijas un S un D uh, grozījums, tā tas varētu būt uh, Uh, plēnārsēdē mēs to kopīgi varētu iesniegt. Lūdzu. So we will oppose it now and let's see. Mēs iebildīsim tagad un padomāsim par plenāru sēdi. Salafranka. Salafrankas kungs. Priekšsēdētāji. Mēs uh, zinām, ka četri deputāti var būt pret kādu mutisko grozījumu. Vakar, kad mēs diskutējām politiskajā grupā par ziņojumu, tad visa politiskā grupa atbalstīja šo papildinājumu. Es pilnībā saprotu, ko Raučeks saka, un eh, es pieņemu zināšanai viņa nostāju Mēs vienmēr esam bijuši atvērti grozījumiem par balsošanu par mutiskajiem grozījumiem. Raučeka kungs. Mr. Salafranka. Salafrankas kungs, es nedomāju, ka ir godīgi tā runāt. Mums eh, jāapspriež šīs lietas arī mūsu grupā. Lūdzu, saprotiet to. Kā jau es teicu, šobrīd mēs iebilstam pret to šeit komitejā, bet strādāsim kopā pie kaut kāda formulējuma, ko varam iesniegt kā grozījumu plenārsēdē, kas varbūt jums būs pieņemams. Bet te pašā laikā mēs to varam apspriest arī mūsu grupā. Un apspriest arī ar citām politiskajām grupām. Nu, beigsim tagad uh, Tas ir pret mūsu procedūru, par to tagad diskutēt. Ir pietiekami to, kas balso pret, tāpēc par to mēs nebalsosim, bet uh, ir solījums censties rast risinājumu uz plenārsēdi. Bet mums ir, man ir jāpasaka jums viena lieta. Es šajā Albānijas jautājumā esmu iesaistīts jau ilgu laiku. Problēma vienmēr bija tāda, ka valdība tika aicināta iesaistīt opozīciju sadarbībā. Uh, Tagad uh, vecā valdība ir uh, veikusi tādu mierīgu pārēju, un uh, tas nav tas, ko mēs prasījām, bet tas būtu jāpiemin. Pirmo reizi uh, kopš ilgiem gadiem ir opozīcija, kas pieņem vēlēšanu rezultātus, iet uz parlamentu un uh, darbu veids, kā tas pienāks. Un uh, tas būtu jāpiemina. Pretējā gadījumā man ir sajūta, ka visa šī procedūra, proti, ka ir divas reizes jau aizkavējusies kandidātu valsts status piešķiršana, tas radītu tagad nepareizo uh, iespaidu. Es šeit uh, nerunāju kā uh, savas tautas partijas grupas pārstāvis, bet man ir iespējas, ka sociālistu grupa šeit strādā atbilstoši savām partijas idejām un nevis kopīgā labuma vārdā. Un, bet tomēr es tagad gaidu, ka mēs sadarbosimies plenārsēdē ar astu risinājumu. Priekšsēdētāji, jūsu iespējas ir nepareiz, kā jau es teicu. Tad, kad mēs skatījām Albānijas un uh, bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republikas jautājumu, mēs sadarbojāmies, un mēs to arī darīsim. Uh, jo mēs vēlamies, lai šīs valstis attīstītos veiksmīgi, gan valdošās partijas, gan opozīcija, vienalga, kurš ir pie um, varas, uh, vai tās būtu mūsu, vai uh, tautas partijas, māsas partijas, mums vajadzētu sadarboties, un tā būs mūsu pozīcijas. Jums varu apsolīt, ka mūsu grupā mēs to darīsim, bet aicinu jūs rast kompromisu attiecībā uz plenārsēdu nu, un balsosim tagad. Tātad uh, viss ir beidzies. Ne, uh, nē, mēs taču nedebatējam, nekad tā nesam darījuši. Tagad turpināsim balsošanu. Balsosim par otro kompromisu. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 3. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 42. Nē, tas ir atsaukts. 4. kompromiss par, atturas, pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ja nemaldos, pārbaudīsim. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. 23 pret 28 noraidīts. Piektais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 47. grozījums par, pret atturas pieņemts. 51. par, pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 58. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 pret. Kukankunga grozījums tika pieņemts pretēji tautas partijai. 64. par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts. 12. kompromiss par pret atturs pieņemts. 13. kompromiss par pret atturs pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 102. par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 105. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudam. Beidzam balsot. Mit 23 zu 28 ab. 23 pret 28 noraidīts. 106 par. Pret atturas pieņemts. 107 par. Pret atturas pieņemts. 108 par. Pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. 29 pret 22 pieņemts. 109. par pret atturas noraidīts. 110. par pret atturas noraidīts. 112. par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 116. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 119. par, pret, atturas noraidīts. 121. par, pret, atturas pieņemts. 122. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski 122. Ist angenommen. Verify whether road check is checked. Ist angenommen mit. Pieņemts 28 pret 23. Wir kommen jetzt. Tad tagad uh, eh, 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 24. par, pret, atturas pieņēmts. 25. par, pret, atturas pieņēmts. 26. par, pret, atturas pieņēmts. 27. par, pret, atturas pieņēmts. 28. par, pret, atturas noraidīts. 29. par, pret, atturas pieņēmts. 30. par, pret atturas noraidīts. Trīsdesmit pirmais par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit otrais par pret at, noraidīts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Otrais par, ne tas atkrīt, trešais par pret atturas pieņemts, 5. par pret atturas pieņemts, 7. par pret atturas pieņemts, 8. un 9. par pret atturas pieņemts. Elektroniskais uh, galīgais balsojums. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 49 par. Neviens nav pret, viens atturējies pieņemts. Apsveicu referentu. Ļoti labi paveikts darbs. Wir kommen. Un tagad nākamais uh, uh, ziņojums Kačina uh, ziņojums. Uh, vai jūs vēlaties ko teikt? Pirms balsosim, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs underline that we really. Es tikai vēlējos pateikt, ka mums tiešām ir izdevies panākt plašu vienošanos un eh, mums ir izdevies runāt vienotā balsī. 14 grozījumi par tiem tika panākt vienošanās bez jau kādām problēmām, un patiesībā nekad agrāk mēs neesam bijuši tik vienoti savā atbalstā Serbijai. Vēlētos atgādināt divus aspektus. Premjerministrs Dačičs šodien ir Briselē Un eh, tas ir, tā ir 20. tikšanās reize ar viņu viena gada laikā. No otras puses, Kosovas vietējās vēlēšanas, vietējo vēlēšanu otrais rauns notika bez incidentiem. Un vakar vietējo pašvaldību ievēl, jaunievēlētie vadītāji Kosovā pirmo reizi tikās šeit, un mums bija ļoti interesantas diskusijas. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par atbalstu Serbijai. Mēs runājam par to, ka ir tiešām jāuzteic Serbijas līdz šim panāktais, un tāpēc priekšsēdētāja kungs vēlētos griezties gan pie jums, gan pie Vācijas kaut kad jaunizveidotās valdības. Paldies! Thank you much. Uh, my government will do what you Paldies! Mana valdība darīs to pašu, ko jūsu valdība mēģina darīt. Katrā ziņā ticat man, ik viens dara viņa spēkos esošo. Es eh, nedomāju, ka vienmēr vajadzētu uzsvērt vienas valdības nozīmīgumu cita priekšā. Tas ir pārāk eh, vienkārši. Līdz ar to vienu valdību par kaut ko vainot, es nezinu, vai tas ir pareizais veids, kā mums vajadzētu rīkoties Eiropā. Katrā ziņā tas ir ļoti vienkārši vāciešus vainot par visu. Äh, der Antrag 10 ist zurückgezogen worden. Tātad desmitais grozījums ir atsaugs. Sāksim ar pirmo kompromisu. Kas ir par? Pret atturās pieņemts. 18. par pret atturās noraidīts. 19. par, pret atturās pieņemts. 20. par, pret atturās pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturās pieņemts. Tagad 26. grozījums par, pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss par, pret atturās pieņemts. 37. grozījums par, pret, at. 37. par, pret, atturās, pieņemts. 38. par, pret, atturās, pieņemts. 39. par, pret, atturās, pieņemts. 40. par, pret, atturās, pieņemts. 41. par, pret, atturās, pieņemts. 42. par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudam. Beidzam balsot. 26 eh, pret 22 pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 13 par, pret atturās pieņemts. 52. grozījums par pret pieņemts. 53. par pret atturās pieņemts. Pieņems taču. Nu labi, pārbaudīsim. Tikai tautas partija balsojot bija viens nē, pārējie balsoja par kas balsoja. Tad redzam, o, oh, šoreiz tautas partija ir taisnība. Bet es lūdzu frakt, visas politiskās grupas piedalīties balsošanā, lai viss būtu skaidrs. Es saprotu, ka tas nav vienmēr viegli. 54. par pret pieņemts. 55. par pret atturās pieņemts. 56. par pret atturās pieņemts. 14. kompromiss par pret atturās pieņemts. Čāls, vai būtu iespējams, ka kāds no jūsu grupas regulāri balsotu? Par pēdējo grozījumu, taču neviens te eh, roku necēlis. Varbūt jūs garā piedalāties, bet fiziski nē, un mēs to neredzam, un tas prasa laiku un naudu, ja mums viss jāpārbauda elektroniski. Tad lūdzu, jūs visu laiku vēlaties taču naudu ietaupīt šajā parlamentā, tad arī balsojiet. Piektais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums 64 par, pret, atturās pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Grozījums 72 par, pret, atturās pieņemts. 73 par, pret, pieņemts. 74 par, pret, atturās noraidīts. Pārbaudīsim. 74. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par, pret, atturās, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Tas septītais kompromiss tātad par, pret, atturās, pieņemts. 85. par pret vēlreiz. 85. pieņemts, jā, 86. par pret atturās pieņemts. Ast, 89. Eh, par pret atturās pieņemts. 90. par pret atturās pieņemts. 91. par pret atturās pieņemts. 92. par pret atturās noraidīts. 93. par 93. par pret atturās pieņemts. 94. par pret atturās pieņemts. 95. par pret pret atturās pieņemts. 96. par pret atturās pieņemts. 99. par pret atturās pieņemts. Tad tālāk 11. kompromiss par pret atturās pieņemts. 9. kompromiss par pret atturās pieņemts. Grozījums 112 par pret atturās pieņemts, 113 par, pret, atturās pieņemts, 10. kompromiss par, pret, pieņemts, 115. par, pret, atturās pieņemts, 116. par, pret, atturās. Ko tas nozīmē? Un tad, nu, tad arī tā e, parādiet. 116. par, pret, atturās noraidīts. 117. par, pret, atturās pieņemts. 122. par, pret, atturās pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 132. grozījums par, pret, atturās pieņemts. 133. par, pret, atturās. Pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 136. par pret atturās noraidīts. 134. par pret atturās pieņemts. 135. par pret atturās pieņemts. 138. par pret atturās pieņemts. 140. par pret atturās pieņemts. 142. par pret atturās pieņemts. 5. par pret atturās pieņemts. Sestais par, seši par, pret, atturās, noraidīts, septiņi par, pret, atturās, pieņemts, astotais grozījums par, pret, atturās, pieņemts, pirmais par, pret, atturās, pieņemts, otrais un trešais. Tad par, pret, atturās, pieņemts, ceturtais par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. Balsojam par visu ziņojumu kopā elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Vienbalsīgi. Nulles numurs negatīvajā pusē. Apsveicam. Pieņemts vienbalsīgi. Un tagad Kosovu. Kosova. Lunačeks kundze nav klāt, kas viņu pārstāvēs. Šulc kungs, Lohbīlers kundze. Nu labi, neviens šo uzdevumu neuzņemsies. Balsojam 14. grozījums par, pret atturās pieņems 15. par, pret atturās pieņems 19. par, pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim, labi. Eh, Bent, lūdzu, lūdziet visus ECR eh, deputātus piedalīties balsošanā. Nu labi, tie nav tavi cilvēki, bet nu labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 25 balsis pret 20. Pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 31. Par, pret, atturās, pieņemts. 32. par, pret, atturās, pieņemts. 33. par, pret, atturās, noraidīts. 34. par, pret, atturās, pieņemts. Vēlreiz 34 par, pret, atturās, noraidīts. 35 par, pret, atturās, noraidīts. 37 par, pret, atturās, noraidīts. 38 par, pret, atturās, pieņemts. 39 par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret atturās pieņemts. 50. par pret atturās noraidīts. 52. par pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturās pieņemts. 63. par pret atturās noraidīts. Vēlreiz 63. par, pret. Ko tad jūs balso, kā jūs balsojat ECR? Par. Un tad pieņemts. Piektais kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 73. par. Pirmā daļa. 73. pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturās pieņemts. Septiņdesmitais par pret atturās pieņemts. Pārbaudam elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad 74. divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturās. Nav skaidrs, pārbaudīsim. Balsojam.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 par pret atturās noraidīts, 79. par pret atturās pieņemts, 80. par pret atturās pieņemts, 81. par pret atturās pieņemts, 6. kompromiss par pret atturās pieņemts, 88. par pret atturās pieņemts noraidīts, 89. par, pret, atturās, pieņemts, 90. par, pret, atturās, noraidīts, 92. par, pret, atturās, pieņemts, 94. par, pret, atturās, pieņemts, 95. par, pret, atturās, pieņemts, 96. par, pret, atturās pieņemts. 97. par pret atturās pieņemts. 98. par pret atturās noraidīts. 99. par pret atturās pieņemts. 101. par pret atturās pieņemts. 102. par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. par, pret, atturās pieņemts, 106. par, pret, atturās pieņemts, 108. par, pret, atturās pieņemts, 109. par, pret, pieņemts, Mutiskais grozījums pirmais par, pret, atturās, pieņemts. Tad tālāk. Astotais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 117. par, pret, atturās, pieņemts. 118. par, pret, atturās, pieņemts. 119. par, pret, atturās, norai, pieņemts. 120. par, pret, pieņemts. 122. pirmā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 123. par, pret, atturās atturās pieņemts. 124. par pret noraidīts. 125. par pret atturās pieņemts. 126. par pret atturās noraidīts. 127. par pret atturās pieņemts. 128. par pret atturās pieņemts. 129. par pret atturās pieņemts. 130. par pret atturās pieņemts. 131. par pret atturās pieņemts. 132. par pret atturās pieņemts. 133. par pret atturās pieņemts. Sestais Pirmā daļa par, pret, atturās pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās Bērns, jūs esat pret, tad noraidīts. Septītais. Par, pret, atturās, noraidīts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts devītais, ne, desmitais, vienpadsmitais par pret pieņemts, divpadsmitais par pret atturās pieņemts, trīspadsmitais par pret atturās pieņemts, trešais par pret atturās noraidīts, ceturtais par pret atturās pieņemts, piektais par pret attiecās, atturās pieņemts. Un tagad Pirmais un otrais kopā. Tie ir identiski. Par. Pret. Atturās. Noraidīts ar nelielu pārsvaru. Elektroniskais balsojums, galīgais balsojums. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 39 par, 3 pret, 4 atturējušies, apsveicam. Jetzt kommen wir zu dem Bericht. Tagad uh, ķersimies pie ziņojuma ar lielām nākotnes cerībām. Tas ir Prēdas ziņojums par Islandi. Vai Prēdas kungam ir kas sakāms vēl? Nē, nē, nav nekas sakāms. Tad sāksim ar balsošanu. Antrāk draivi. Trešais grozījums par. Pret. Atturis noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturis noraidīts. Sestais par. Pret. Atturis pieņemts. Septītais par. Pret. Atturis pieņemts. Astotais par. Pret. Atturis noraidīts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturis pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Balsojam elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 44 balsojuši par, Neviens nav balsojis ne pret, ne atturējies. Apsveicu referentu. Un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir Gomešas kundzes ziņojums, jeb atzinums drīzāk. Anna, sāksim balsot. Astotais grozījums par, pret atturas pieņemts. Devītais par, pret atturas pieņemts.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 tas nebija skaidrs, atkārtosim. 32. par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas noraidīts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas noraidīts. 34. par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas noraidīts. 36. par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, pieņemts. 38. par, pret, atturas noraidīts. 39. par, pret, atturas noraidīts. 17. par, pret, atturas pieņemts. 18. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas noraidīta. 19. grozījums atkrīt, 40. par, pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret atturas pieņemts. Otrais par, pret atturas pieņemts. Trešais par, pret atturas pieņemts. 21. par, pret atturas pieņemts. Ceturtais par, pret atturas pieņemts. 22. par,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 pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, ar mutisko grozījumu, pret, pret, pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ja. 31 par, 3 pret, 8 atturējušies. Apsveicu Anu. Tagad pārējām pie Bosnijas un Hercegovinas progresa ziņojuma. Ja. Uh, Wir müssen an dieser Stelle. Mums ir ātri jāskat šis darbkārtības punkts. Mums būs vēl iespēja par šo tematu diskutēt 11. decembrī. Ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Šodien pie mums vēl ir ieradies arī Albānijas pārstāvis. Līdz ar to mums eh, līdz eh, pus 12. ir jāizskata visi ziņojumi. Tagad ir pienākusi pakaskundas kārta. Priekšsādātāji, dargie kolēģi, patiesībā es eh, domāju vēlreiz iesniegt maijā pieņemto ziņojumu ir veikts tautas skaitīšana, visā citādi nekas pozitīvi nav mainījies, un tā ir problēma Bosnijā Hercegovinā. Bet tas nav tikai cilvēku dēļ šajā valstī, bet tāpēc, ka viņiem ir jārīkojas balstoties uz konstitūciju, par kuru viņi nav atbildīgi. Tā tika sastādīta Ohio militārajā bāzē, un um, tāpēc mums ir. Uh, jāraugās, lai cilvēktiesību tiesas spriedums Edī Finčī lietā, kur ir runa, ka ne katrs var kandidēt uz prezidenta amatu, tikai horvāti, bosnieši un uh, citi, un ka citi nevar kandidēt, ka tas tiešām nav pieņemami demokrātiskā konstitūcijā, un tāpēc viņiem tagad ir jāmaina uh, tas, kas eh, ir rakstīts konstitūcijā, un tas ir nepareizi tur ierakstīts. Bet viņi nespēja to izdarīt, un tā ir tā problēma. Tā ir eh, problēma, bez kuras atrisināšanas nākamās eh, vēlēšanas arī nevarēs tikt pieņemtas. Tās notiks nākamgad. Un šonedēļ Fūle Prāgā tikās ar valsts pārstāvjiem un joprojām uh, Uh, nevarēja atrisināt šīs lietas. Ir arī citas lielas problēmas valstī, un uh, gan arī nevienos uh, jautājumos nevar panākt vienošanos starp šīm trim tautas grupām. Un, protams, situācija uz vietas arī ir ļoti slikta, gan ekonomiski, gan tiesu sistēmas ziņā tiesas daudz no saviem spriedumiem nevar īstenot, ir milzīga kavēšanās kara noziegumu uh, sakarā, arī citu spriedumu sakarā, un ir milzīga problēma, ko pirmīt jau īsi pieminēju, ka ir divas daļas - ir Serbijas republiku un otra ir Serbijas-Horvātijas uh, federācija. Un serbu un bosniešu uh, Eh, federācija arī tika veidota Daytonā, respektīvi Vašingtonē. Tātad ir kantoni, ir apmēram 140 vai 160 ministri, neesmu tos visus varējuši saskaitīt, un šie ministri viens otram met sprunguļus riteņos, ir vietējās uh, iestādes, tad ir kantoni, un tam visam par virsu ir federācijas valdīga, kur šobrīd nespēja darboties, un tad pa virsu ir Bosnijas Hercegovinas valdība. Tātad mēs no cilvēkiem prasām rīcības spēju situācijā, kurā viņi praktiski to nespēja sasniegt, bet problēma ir tāda, ka šī darbības veida izmaiņas, to nevaram panākt mēs, tas ir jāizdara cilvēkiem uz vietas, viņiem ir jāaptver, ka tā nav iespējams strādāt. Ir 13 izglītības ministri valstī, tas ir tikai piemērs. Viņi pat īsti nevar pieņemt vienu Eiropas Savienības programmu šajā jomā. Tur ir daudz darāmā un uh, jāīsteno augst līmeņa dialoga ceļu karta, lai stabilizācijas un asociācijas uh, noliegums varētu beidzot stāties spēkā. Bosnija un Hercegovina ir gandrīz pēdējā šajā virknē, pēc tam ir uh, Kosova cilvēkiem un politiķiem ir jāsaprot, ko uh, iedzīvotāji no viņiem vēlas, lai viņi strādātu viņu interesēs. Un Bosnijā un Hercegovinā ļoti izplatīta ir arī korupcija, plašsaziņas līdzekļi, uh, uzņēmējdarbības pasaule un uh, pārējie spēlē ļoti uh, nepatīkamas uh, spēles, tur ir jāpanāk izmaiņas, mēs varam tikai aicināt, mēs varam tikai uh, prasīt, lai viņi to dara, uh, un varbūt, ka palīdzētu arī, ja iedzīvotāji eh, saņemtos un pateikt savu viedokli. Nav vadošo politiķu atbalsta eh, reformām, kas ir nepieciešamas. Eh, mums ir nepieciešams reformas darba tiesībās, infrastruktūrā, veterinārijā politikā padomājiet, jau vairākus gadus, noteikti jau desmit gadus mēs prasām, lai šajā jomā beidzot kaut kas tiktu izdarīts, lai lauksaimniecības ražojumus no šīs valsts varētu eksportēt, jo projām tas viss karājas gaisā. Vienkārši trūkst labās grības un vadošo politiķu um, vaina tā ir, ka tas nenotiek. Tās nav institūcijas, bet tie ir partiju vadītāji, kas kavē šo procesu. Un tie ir partiju vadītāji, kuriem pat nav politiskas funkcijas institūcijās. Šeit ir ļoti daudz darāmā, un mums vienmēr tiek pratī, prasīts ietekmēt šos politiskos vadītājus. Mēs nevaram izdarīt nekādu citu ietekmi, kā viņus vienkārši lūgt kaut ko darīt. Mums nav instrumentu, mums ir IPA fondu instruments, tātad šie pirmsiestāšanās uh, fondi tur nevar tikt eh, pienācīgi izmantoti, jo eh, viņi nevar vienoties, kam tad gūt labumu no tā viss. Tātad tur ir viens vienīgs haos šajos jautājumā. Un tāpēc, manuprāt, ir saprātīgi komisijai padomāt, vai vispār var sniegt šo īpa finansējumu, ja mēs nezinām, kas to saņem. Tas nedrīkst nokļūt atsevišķu cilvēku kabatās, tam ir jāieplūst projektos. Vēlreiz uzsveru, ka tas viss ir ļoti sarežģīti un papildus vēl ir 90. gadu mantojuma atstātā problēma, proti daudzi bēgļi, kas vēl grib atgriezties, daudzi ir atgriezušies, bet ne visi, kas gribēja, un tāpēc uh, mums vienmēr uz to ir jānorāda. Piemēram, ir Serbijas republikas ziemeļos, tā sauktajā Posavinā, viena teritorija, to es nenosaucu, uh, Uh, tekstā, bet tā ir teritorija, kurā uh, nav izmantota uh, kopš kara. Tā ir atmata, to nevar izmantot lauksaimniecībā. Un kādreiz tur bija uh, izmantojams, uh, izmantojama teritorija, un šajā teritorijā ir jāļauj cilvēkiem atgriezties. Daži atgriezās, uzbūvēja mājas, un tad viņi nevar pieslēgt ūdeni, elektrību un tā tālāk. Tā taču nevar uh, ļaut, nevar ļaut cilvēkiem būvēt mājas, un pēc tam neļaut viņiem izmantot uh, uh kanalizāciju un citas uh, nepieciešamas lietas. Tas viss joprojām turpinās, nekas nav mainījies, un mēs varam tikai aicināt šajā jomā kaut ko mainīt. Ir dažas lietas. Uh, Eh, kuras nesmu nosaukusi ziņojumā, piemēram, vīdes politikas jomā, arī būtu jautājums, ko varētu pieminēt visādi citādi. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāturpina iet pa šo ceļu. Es uh, nesagatavoju šo ziņojumu šodien uz balsošanu, jo es joprojām ceru un gaidu, kaut kas pozitīvs notiks eh, un varēšu kaut ko pateikt. Es ceru, ka šīs 16 stundas, ko Fīle pavadīja sarunās eh, ar papildus stundām, varbūt kaut ko panāks, ka šī Dēlī Finčī lieta tiks noslēgta. Tas ir svarīgākais, kas ir jāizdara. Un tad varētu būt atvērtas durvis arī citiem problēmu risinājumiem, kas ir steidzami jārisina izglītībā, mazo bērnu aprūpē, LGBT, sieviešu tiesību jomā Man ir ļoti skumji, ka nevar jums iesniegt labāku ziņojumu. Vienīgā lieta, ko varu pozitīvi uzsvērt, ir tautas skaitīšana, kas tika veikta diezgan veiksmīgi. Nekas cits man pozitīvs nav ziņojams. Cerams, ka pirms Ziemassvētkiem viņi tomēr pozitīvi noslēgs šo sedīfīčī lietu, un nākamajā gadā tad varēsim censties risināt citas problēmas, lai stabilizācijas un asociācijas pakts patiešām arī var stāties spēkā. Äh, Paldies, äh, Doris, par šo ļoti labo uh, stāstījumu par institucionālo uh, strupceļu Bosnijā un Hercegovinā, un tu teici arī, ka politiķiem trūks labās grības, lai kaut ko darītu. Sociāldemokrātu grupas vārdā Gomešs kundze. Ā, Ročeka kungs, lūdzu. Yes, our, as you know, our, our shadow is Jā, kā jau jūs zināt, mūsu ēnu referenti nevarēja šodien ierasties, tāpēc es runāšu viņas vārdā. Es um, sveicu referenti Doris Paku par to, ka šajā ziņojumā uh, tik ļoti labi tiek uh, atspoguļots Bosnijas un Hercegovinas process pēc parlamentārajām vēlēšanām oktobrī progress diez vai ir panākts pietiekami liels. Um, Bosnijā Hercegovinā trūkst kā politiskas, tā arī institūcijas reformējošas gribas, un Bosnijas un Hercegovinas līderiem ir skaidri jāpasaka, ka ja viņi vēlas uh, uzlabot uh, iedzīvotāju ikdienu, tad valstī ir jānostājas uz ceļu, kas ved pretim Eiropas Savienībai. Augstais bezdarbs, augstais korupcijas līmenis tas e, tiešām samazina iedzīvotāju skatījumu un iespējas vēl kad iestāties Eiropas Savienībā. Manas politiskās grupas ēnu referenti pasakās Doris Paks kundzei, un mēs tiešām ceram, ka Eiropa Bosniju un Hercegovinu neatstās savā vaļā un vienu. Galvenais e, Bosnijā un Hercegovinā politiskajiem vadītājiem ir jāsaprot, ka valstī ir jāveic nepieciešamās reformas. Paldies Ručaka kungam, turpina prieksēdētājs Meitas kundze no Aldas politiskās grupas. Paldies! Man būtu burtiski pāris vārdu piebilstam Alda grupas eh, ēnu referentu vārdā, Ludfords kundzes vārdā, kur nevarēju šeit pierasties. Uh, Patiesībā Doris Peka jau savos ievadvārdos pilnībā skaidri pateica to, kam mēs visi varam piekrist. Vēlējos tikai ierosināt, ka visiem šiem priekšlikumiem mēs vēl pievienotu lūgumu vai prasību nākamajai komisijai izveidot eh, jautājums, kas saistīti ar Bosniju un Hercegovīnu par, par absolūtu prioritāti. Un eh, tas, kā Serbijas un Kosovas atšķirīgie ceļi šobrīd tiek tuvināti, tas ir komisijas daļai panākums. Un es tiešām ticu, ka bez komisijas iesaistīšanās Bosnijas Hercegovinas eh, situācijas pamudināšanā, diez vai mēs varam kaut ko sagaidīt no Bosnijas un Hercegovinas politiskās elites. Protams, Bosnijas un Hercegovinas um, iedzīvotāji vēlas, lai viņu valsts tikt reformēta, tā tad vēlētos uh, iekļaut šo pamudinājumu komisijai. Priekšsēdētājs, paldies! Uh, Kornelisens kundze no Zaļo politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un vēlētos pateikties arī Pakas kundzei. Visi iepriekšējie runātāji jau teica, ka situācija ir lielā mērā neapmierinoša, jo pēdējo gadu laikā Bosnijā Hercegovinā nav noticis tikpat kā nekas situācijas uzlabošanā. Uzskatu, ka mums eh, noteikti vajadzētu šajā ziņojumā pievienot vairākus, eh, vairākus teikums kaut vai uh, Šeit jau ir atrunāts par Finčī tiesas lēmumu, bet eh, noteikti, ka vajadzētu uzsvērt konstitucionālas valsts izveidošanas principus un to īstenošanu, ja Bosnija un Hercegovina vēlas būt moderna valsts. Šobrīd šķiet, ka šādas panākums mēs neesam redzējuši šajā valstī, un attiecībā pret Bosniju un Hercegovinu mēs samazinam mūsu prasības. Tātad eh, mēs pat negaidam, ka tur notiks jau kāda virzība uz progresa pusi. Vēlētos, lai izvēlētā valoda starptautiskā līmenī būtu kritiskāka. Es lielā mērā piekrītu Annemijas neits teiktajam. Uh, proti ir ārkārtīgi svarīgi, lai nākamā komisija uzsvērtu attiecību stiprināšanu ar Bosniju un Hercegovinu, un mums vajadzētu šai balsī pievienoties, protams, kopā ar citām dalību valstīm un arī ar starptautisko sabiedrību. Un eh, mēs varētu virzīt savu kritiku arī Serbijas republikas virzienā, jo arī šī republika neko attiecību uzlabošanā nav darījusi. Tātad re, ziņojums ir kritis, kri, ar kritiskas ievirzes. Kur Nelsens kundzei paldies, Tanokungs nevēlas neko teikt. Tad ir Vuļjaņič kungs, kas runās goja politiskās grupas vārdā. Paldies, prieksēdētāja kungs! Un vēlētos pateikties arī referentei ļoti labs situācijas apraksts situācijas, kas šobrīd ir skārusi Bosniju un Hercegovinu. Ja kāds nav bijis šajā reģionā, tad ziņojumā šobrīd eh, tas ir atspoguļots. Bosnija atrodas Eiropas pašā pašā sirdī, un tajā ir ļoti, tajā ir ļoti liels iespējas, bet patreizējā situācijā attīstība ir apstājusies Jau divus gadsimtus eh, cilvēki šajā republikā nezin, kā sadzīvot kopā. Republikā valda trīs reliģijas, četras lielas tautības, un eh, <clears throat> viņi sevi sauc par iedzīvotājiem, par cilvēkiem. Un tie, kur nemāks atdzīvot, tie ir Bosnijas politiķi. Daytonas nolīgums bija lieliski iespēja pārtraukt karadarbību, un karadarbība tika pārtraukta, bet kā organizēt valsts darbu, neviens mehānisms un priekšraksts nedeva. Protams, valsts nevar balstīt savu darbību uz miera līgumu, ja tai nav adekvātas valsts pārvaldes struktūras. Tomēr Bosnijai nevajadzētu mest plinti krūmos. Šobrīd eh, mēs eh, svinām vai atceramies vai pieminām Pirmā pasaules kara sākuma brīdi. Pirmais pasaules karš sākās vai aizsākās Sarajevā. Un eh, tas notika Bosnijā, un šobrīd arī Eiropas skats ir pievērsts Bosnijai. Uh, Problēma jau ir tāda, ka Bosnijas politiķi nemaz nezina, ko nozīmē kompromiss, un viņus neviens arī uz šiem kompromisiem nepavedina un nepamudina. Viņi nezina, kāpēc ir jāaiziet uz kompromisiem, viņi politiskajā proces, procesā tādus neplāno, un es uzskatu, ka tas ir mūsu galvenais uzdevums viņus piespiest, iemācīties iziet uz kompromisiem. Politisks spiediens ir nelaba vārdkopa, demokrātiski tas neizklausās. Mums to visu vajadzētu savērpt kopā ar naudu, ko Eiropas Savienība maksā Bosnijai. Tātad Bosnijā valsts varas eksistence nav klātesoša, vietējie šerifi un klanu vadītāji savā starpā kaut ko mēģina vienoties. Uh, un domāju, ka vajadzētu apturēt šo praksi, un tas noteikti tā ir arī jādara, ja Bosnija vēlas nostāties uz Eiropezā, Eiropeizācijas ceļa. Ziņojumā noteikti vajadzētu lielāku spiedienu izdarīt uz Bosnijas politisko eliti. Un um, arī izdarīt spiedienu uz tām Eiropas Savienības institūcijām, kuras eh, varētu izdarīt šo nepieciešamo spiedienu. Paldies, prieksēdētais, paldies, Poselt kungs lūdzu. Jā, ja, vielen herzlichen dank. Paldies. Visu pirms eh, tika uzdots jautājums, vai ir noticis kaut kas pozitīvs kopš pagājušā ziņojuma. Viena pozitīvā lieta - Horvātija ir tagad Eiropas Savienības dalība valsts. Uh, tā kā mūsu robeža pavirzījusies eh, tieši pie Bosnijas Hercegovinas. Tas, protams, rada problēmas eh, pilsonību, mobilitāti un tā tālāk, bet tā ir arī vienreizēja iespēja pārobežu sadarbībai starp Eiropas Savienību un mūsu tiešajiem kaimiņiem pierobežu reģionos. Ir iespēja veicināt attīstību šajos reģionos uh, un panākt, lai visi līdzekļi nenotikt novirz, netikt novirzīti tikai uz Sarajevu. Bet tā ir uh, lieliska iespēja, ka Bosnija Hercegovina robežojas ar Eiropas Savienību. Šī iespēja ir jāizmanto. Kas attiecās uz konstitūciju, pilnībā piekrītu Dorisai Pakai. Viņa pilnīgi pareizi un skaidri uh, izklāstīja situāciju. ASV uh, būtībā uzspieda uh, Bosnijai Hercegovinai konstitūciju. Ar to tika e, izbeigts karš, jā, e, bet e, tagad vajadzētu šo konstitūciju mainīt, un tas jādara pašai valstī. Mēs nedrīkstam pamest Bosniju Hercegovinu izolētu šajā procesā. Mums īpaši jāpievēršas jauniešiem, jo daudzi jaunieši, protams, arī izceļo, emigrē, bet citi paliek valstī. Mums ir jāveicina viņu politiskā izglītība un uh, jāizglīto jaunā politiķu paudze. Tāpat jāpievēršas uh, vietējām pārvaldēm, uh, tādi uzbūvējot valsti no apakšas. Tātad tie, manuprāt, būtu divi galvenie mērķi - jaunieši un pašvaldības. Uh, Tas ir nākotnes balsts. Paldies, Pausalta kungs! Un tagad varbūt kāds no komisijas, no paplašināšanās ģenerāldirektorāta varētu pāris vārdus pateikt. Komisijā. Paldies! Tiešām eh, Fīles kungs bieži ir uzsvērs, ka Eiropas Savienība vēlas palīdzēt un komisija to arī darīs. Tātad mēs vēlamies, lai no Daytonas procesa mēs pārietu uz Briseles nolīgumu. Un eh, Finčī tiesas spriedums ir tikai pirmais solis eh, Eiropas Savienības um, pretīm nākošajai pastieptajai rokai Bosnijai un Hercegovinai. Un arī Bosnija un Hercegovina no savas puses ir spērus soli. Tātad, eh, protams, Fīls kungs šo pirmdienu nebūtu pavadījis 16 stundas intensīvās sarunās, ja tā nebūtu prioritāte. Uh, Fīles kungs uzreiz pateica, ka e, Bosnijas un Hercegovinas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un šobrīd Finči jautājums tiek risināts. Uh, Prāgā par to tika runāts un tika panākta daļai vienošanās par to, ko darīt Finčī situācijā, bet, eh, protams, eh, tāda galīga vienošanās netika panākta, jo, kā mēs zinām, kamēr līgums nav parakstīts un kamēr tas nav parakstīts no visu pušu puses, tad tas nav stājies spēkā. Bet, eh, ja nebūs šī Finči īstenošana, tad eh, arī nākamie līgumi nevar sākt darboties, un eh, pēc Prāgas tikšanās reizes mēs griezāmies pie padomas, lai tā strādātu pie šī, šī nolīguma nosacījuma spēkā stāšanās, un padoma ir apsolījusi, ka tas tiks īstenots februārī. Bet, eh, ja neizdosies panākt šo vienošanos, tad viss tiks iesaldēts un eh, tas arī bija komisijas sagatavotā ziņojuma kritiskais punkts un kritiskās piezīmes. Protams, eh, mēs eh, ceram arī uz iedzīvotāju atbalstu, kuri šobrīd ir izrādējuši savu lielo ieinteresētību. Un šobrīd paši iedzīvotāji izdara spiedienu uz vadītājiem, lai politiskā elite nesagrautu viņu cerības iestāties Eiropas Savienībā. 5. mājas ir nolikts par galīgo datumu, kad eh, konstitucionālie grozījumi un vēlēšana likuma grozījumi stāksies spēkā Bosnijā un Hercegovinā. Un oktobrī paredzētajās vēlēšanās ceram šis jaunais likums jau darbosies tā kā procedurālais saturs ir ārkārtīgi piesātināts un e, laika termiņš ir līdz gara beigām, mums ir nepieciešams par šo līgumu vienoties līdz nepieciešamajiem laika terminiem, jo, kā jau referente teica, Eiropas padome ir pilnīgi skaidri, pa, skaidri paziņojusi, ka e, politiskā uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Paldies, turpina prieksēdētājs. Doris, vai jūs vēlētos ko piebilst? Eh, ļoti īsi. Es gribu pateikties eh, visiem, kas izteicās, un gribu vēl uzsvērt. Eh, Kornelisens kundze, manuprāt, teica, ka, ne, neicis kundze, ka mums jārūpējas par to, lai cilvēki tur saprot, ka mēs nopietni uztveram viņu problēmas nepieciešams, lai uh, valdību vadītāji arī dotos uz Bosniju Hercegovinu. Manuprāt, cilvēki tur jūtas uh, pamesti. Nu labi, uh, ANO augstais pārstāvis tur strādā, bet būtībā demokratiskajā valstī viņam nebūtu ko darīt. Serensen kungs tur daudz ko dara, bet vajadzētu arī, lai Eiropas Savienības svarīgās personības tur uh, ierastos. Piemēram, ja Merkels kungs tur dotos un runātu tā kā Belgradā, tad cilvēkiem būtu skaidrs, ka Eiropas Savienība par viņiem interesējas un varbūt arī politiķi tur uzvestos savādāk. Domāju, ka mums jāaicina mūsu. Um, valdības domā 14. gadā ne tikai par Pirmā pasaules kara sākumu, bet vajadzētu tiešām eh, kaut ko konkrētu paveikt. Es to iekļaušu vēl eh, atzinumā, es par to tāpat jau domāju un tagad formulēšu to skaidrā valodā. Un ceru arī uz eh, grozījumiem. Paldies, Dorisai! Un tagad eh, es vēlētos pateikt, ka 11. decembris ir grozējuma iesniegšanas termiņš - 6. vakarā. Un eh, ar to mēs esam pabeiguši izskatīt 15. darba kārtības punktu, un nākamais jautājums ir eh, Saūda Arābijas tās attiecības ar Eiropas Savienību un tās lomu tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Un tagad vēlētos dot vārdu Annai Gomes skundzei. Paldies! Es vēlētos kolēģi uzmanību vērst uz to, ka šis ir pirmais ziņojums, ko Eiropas parlaments sagatavo par Saūdarābiju. Vismaz pēc man zināmā tas ir pirmais. Viesojos Saūdarābijā pirms apmēram trim nedēļām un manas viesošanās mērķis bija iegūt informāciju. Mani pavadīja šajā vizītē sekretariāta <clears throat> pārstāvis un arī Mamenov kungs no manas politiskās grupas. Saūdarābijā mums bija sagatavota ļoti piesātināta vizīte. Mēs tikāmies gan ar valdības, gan arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un es vēlētos izteikt savu pateicību Saūdarābijas eh, amatpersonām par viņu izrādīto labo gribu Eiropas delegācijas uzņemšanā. Katrā ziņā mēs satikāmies ar ļoti zinošiem ierēģiem, un tas mani priecē mani pavadīja kundze, kura ir šūras, tā ir konsultatīvā padome pārstāve, un šūra padomē pirmo reizi ir nozīmēta strādāt 40 sievietes, un e, savā ziņā vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi ārvalstu vizīti pavadīja sieviete un eh, pēc mums zināmā tas tiešām bija vēsturisks brīdis Saudarābijā. Tā ir valsts, kurā ir ārkārtīgi nozīmīga kā Eiropas Savienībai, gan ekonomiski, gan komerciāli, bet eh, šī valsts spēlē būtisku lomu arī kā partneris tālākas sadarbības veidošanai tuvo austrumu reģionā. Protams, eh, vēl mēs daudz ko varētu vēlēties eh, sabiedrības eh, demokratizēšanā un tajā, kādā veidā dažāda sabiedrība atjaunojoša procesa tiek īstenot šajā valstī. Tātad šī valsts nevar tikt uzskatīta par demokrātiju. Tā ir elekditāra karaliste, un šī šūra, kas ir iecelto padome, tās ietekme ir samērā ierobežota. Saudarābija ir valsts, kurā reliģiskā brī, ticības brīvība ir garanta nodrošināta ik vienam, kurā ik viens var privātā kārtā pielūgt to dievu, ko vēlas, bet eh, publiskajā telpā vienīgā, atbi, vienīgā atbildīgā, eh, vienīgā atbilstīgā reliģija ir islams. Un uh, Visiem jau būs zināms, ka Saūda Arābija ir islāma izcelsmes valsts, un Saūda Arābijā ir ļoti daudz islāma piemiņas objekti. Un e, šajā valstī nav daudz eh, dažādu demokrātisku instrumentu, bet Saudarābija aktīvi darbojas starptautiskā līmenī. Cita problēma bija saistīta, un to mēs eh, skaidri redzējām, ka eksistē pretruna tieši tāpēc, ka e, eh, Saudarābija ir valsts, kurā valda ļoti konservatīva islāma spārnu reliģija. Un e, Islams šajā valstī ir ļoti spēcīgs. Pat valdībā un arī karaliskajā ģimenē ir tādi, kur uzskata, ka islama interpretācija tik ekstrēmā izpausmē rada draudus valsts attīstībām. Tas izskanēja gan tiekoties ar dažādiem valsts ministriem, gan arī ar karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Līdz ar to droši var apgalvot, ka šajā valstī eksistē iekšēja spriedze, un šo spriedzi nenoliedzam rada arī tas, ka sievietes, kuras, protams, 50. un 60. gados tieši Amerikas spiediena dēļ uh, Tātad 50. un 60. gados Saudarābijā tika pieņemts lēmums, ka sievietes var mācīties, apmeklēt skolu, un e, tieši šās Amerikas spiediena dēļ 60. gados šobrīd Saudarābijā ir ļoti daudz izglītotu, pašpārliecinātu sieviešu, kuras iestājas par savām tiesībām un par tām cīnās. Tieši tāpēc šurā ir 40 sievietes. Sievietes piedalās dažādos internacionālos eh, kongresos kā valsts pārstāvis, bet eh, joprojām ir segregācija. Piemēram, piemēram, universitātes, kas varētu būt lielisks fórums eh, cilvēku izglītošanai, bet eh, sievietēm par to ir jācīnās. Bet sievietes šajā valstī ir viedas, un eh, man stāstīja par to, ka, piemēram, sievietes šobrīd ir pieprasījusi, lai tās varētu strādāt veikaliņos. Un, uh, Piemēram, viņas apgalvo, ka sieviešu apakšveļas veikalos būtu jāstrādā sievietēm, jo kā tad sieviešu apakšveļu var pārdot vīrieši? Līdz ar to šādā veidā arguments tiek izmantots segregācijas apkarošanai. Un e, šobrīd e, sievietes, kuras ir sākušas strādāt e, apakšveļas veikalos, iespējams pārņems citas nozars. Šobrīd Saudarābijā ir apmēram 160 pieci tūkstoši sieviešu ka, eh, eh, studentu. Un, eh, protams, ka tuvākajos gados šīs sievietes, kuras būs ieguvušas augstāko izglītību, iesaistīsies aktīvi savas valsts veidošanā. Piemēram, Tieslietu ministrs skaidri pateica, ka viņš iestājas par to, lai sievietes varētu vadīt automašīnu Saudarābijā. Šobrīd tas nav iespējams. Sievietes par to cīnās. Šobrīd sievietēm iegūt autovadītāju tiesības nav iespējams, bet sievietes par to cīnās. Vēl svarīgāk ir tā saucamā vīrieša radinieka pavadīšanas likums. Tas nozīmē, ka sievietei parādoties publiskā telpā ir jābūt līdzi vīrietim. Nevienmēr tam ir jābūt tēvam vai, vai uh, vīram. Uh, Šad tad, ja nav nec vīra, nec tēva, nec brāļa, nec brālēna, tad tas var būt arī bērns. Un eh, ļoti daudz sievietes man teica, tajā skaitā arī karaliskās ģimenes pārstāvis, ka vienlaicīgi es satiku sievieti, amatpersonu, kura teica, ka tas ir kā, eh, kā drošības josta mašīnā. Tas ir sievietes pašas aizsardzībai. Tā tad viedokļi ir dažādi. Un eh, visu laiku visreakcionālākie viedokļi par sieviešu tiesībām, par to bieži vien runāja, kā mūsu tradīcijas, mūsu vērtības Saudarābijā. Bet eh, vienlaicīgi es, piemēram, redzu, ka Mercedesos eh, vīrieši pārvietojas pa autostrādēm, viņi jau nebrauc ar kamieļiem. Tādā gadījumā, ja viņi atsauc uz tradīcijām, tad viņiem vajadzētu pārvietoties vēl ar kamieļiem. Problēmas eh, sieviešu tiesībās atspoguļojas arī pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Saudarābijā ir liels problēmas ar šie islamistu minoritāti un milzīgas problēmas ar migrantiem strādājošajiem, jo nelegālo migrantu, kur strādā dažādās nozarēs, ir ļoti daudz. Saudarābijā 9 miljoni ir ārzemnieki. Liela daļa no tiem Saudarābijā ir ieradušies nelegāli, līdz ar to viņu drošība ir lielā mērā likt uz spēles. Jo dažādas organizācijas eh, iestājas par šo imigrantu tiesībām, jo imigranti bieži vien nāk no Jemenas vai caur Jemenu. Un e, tiek runāts par e, tā saucamo sauda, saudarizāciju. Tie ir jauni cilvēki, kuri vēlas strādāt. Un e, jo vairāk cilvēki ir izglītoti, jo vairāk viņi vēlas iesaistīties sabiedriskajos procesos. Liela daļa darbu šobrīd, lielu daļu dažādu darbu veids eh, ārzemnieki, bet ir ļoti daudz izglītotu, profesionāli izglītotu Sauda Arābijas eh, pilsoņu, kuri nevēlas veikt, teiksim, atkritumu savākšanu vai ko citu. Piemēram, daudzi no migrantiem nāk no Etiopijas, bet arī no citām Āfrikas valstīm. Piemēram, eh, šobrīd 80 tūkstoši Etiopijas migrantu eh, šobrīd eh, bieži pārvietojas starp Etiopiju un Saudarābiju. Un ir bijuši ļoti smagi pārkāpumi, jo, piemēram, Saudarābija apvaino migrantus, eh, kuri nonāk dažādos incidentos. Varbūt strateģiskāk runājot, vēlētos pieminēt, ka mēs ļoti interesantā brīdī viesojāmies Saudarābijā, kad e, tika paredzēta, paredzēts noslēgt vienošanos ar Irānu. Un, e, protams, ka bija ļoti daudz neatrisinātā. Saudarābijā daudz eh, tiek diskutēts par to, kurš ir galvenais šajā reģionā un kuram vajadzētu spēlēt būtiskāko lomu Saudarābijai vai Irānai, pie tam jautājums nav tikai par reliģiju, vai tas būtu habī islams vai eh, šija islams. Un eh, jāatcerās arī par Irānas ietekmi uz Saudarābiju 70. gados, kas Saudarābiešiem vēl joprojām ir uh, ciešā un negatīvā atmiņā. Saudarābijā man vairāk karaliskās ģimenes locekļi ierosināja, ka ja, šāda, e, ja šāds nolīgums ar Irānu tiks noslēgts, tad mēs jutīsimies zināmā veidā piekrāpti no riekstuma puses, jo Saudarābija nepieņēma iespēju sēdēt apvienoto nāciju drošības padomē, kur viņi bija ievēlēti. Un e, pēc ļoti intensīvās e, kampaņas, kad e, Saudarābija beidzot tika ievēlēta apvienoto nāciju drošības padomē, Saudarābija tomēr atteicās no šīs vietas, no šī goda posteņa, lai uh, parādītu savu attieksmi Amerikai. Un uh, arī Sīrijā Saudarābija ir lielā mērā iesaistīta atbalstot anti-Asad koalīciju. No vienas puses raugoties to varētu vērtēt pozitīvi, no otras savukārt negatīvi jo Sauda Arābija spēlē ļoti būtisku finanšu pārskaitījumu kontrolētāju lomu. Tātad. Um, šajā reģionā būtiski tiek kon kontrolēti arī Alkaidas spēki. Uh, Ir, protams, tādi, kur vēlas izveidot savu darābijā kalifātu vai kā tas mūsdienās tiktu saukts, bet um, ļoti grūti ir kontrolēt privātu pēdiņās labdarību, kas var atbalstīt dažādas aktivitātes ārzemēs. Piemēram, mēs eh, apmeklējām ļoti interesantu projektu, kurā E, tiek palīdzēts Guantanamo bijušajiem ieslodzītajiem. Šī programma, kaut arī tā izklausās ļoti pozitīvu rezultātu sniegoša, var palīdzēt tikai nedaudziem bijušajiem Guantanamo iesaistītajiem. Piemēram, Sīrijā ir šobrīd novēlēta, e, novērota konkurence starp Kataru un Saudarābiju, kādā veidā varētu uh, atbalstīt eh, teroristu grupas, kuras šobrīd eh, paceļ savu galvu Sīrijā. Katrā ziņā Saudarābija tiešām jūt, ka amerikāņu rīcība Sīrijā, kad eh, Obamas administrācija nolēma īstenot militāru pretestību Asad režīmiem. Neskatoties uz to, ka Mēs um, Saūdarābijā viesojāmies pēc amerikāņu iesaistīšanās. Mēs uh, tiekoties ar uh, karaliskās ģimenes locekļiem, piemēram, princis teica, ka brīdī, kad mums ir noslēgts līgums ar Irānu, tad varbūt uh, mēs varētu arī uh, beidzot atklāti pateikt, ka mēs esam palīdzējuši Pakistānai izveidot kodolieročus. Vienlaicīgi esmu dzirdējusi ļoti interesantu Saudarābijas vēstnieka ziņojumu, kas bija divas stundas garš. Protams, šobrīd mēs esam gan grozījumu iesniegšanas procesā, bet viens no interesantajiem momentiem ko Saudarābijas vēstnieks mums teica. Šis koments tiešām ir piešķir tādu niansētāku un pozitīvāku skatījumu, kaut arī tas ir ļoti uzmanīgs savos izteici, izteicienos. Tātad kodolieroču līgums ar Irānu. Tā ir Tas ir jautājums, ko es uzdevu Saudas Arābijas attiecīgajam ministram, vai viņi vēlētos eh, noslēgt šādu līgumu ar Irānu. Pirms tam es biju viesojusies eh, Irānā un izslēgts jau tas nav. Tam eh, būs nepieciešams ļoti daudz laika, jums jau tā nav. Vēlējos tikai pateikt, ka vēlos vērst jūsu uzmanību uz uh, to, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts, un tas nav dece, dece, 10. decembris, mēs balsosim 10. janvāra beigās, un es vēlētos, lai 6. janvārs tiktu nolikts par grozījuma iesniegšanas termiņu, uh, lai jūs visi izlasītu Saūda Arābijas vēstniecības rakstīto un lai visiem būtu iespēja iepazīties ar ziņojumu tekstu. Un visbeidzot, šis ziņojums nav tikai un vienīgi par Saūdarābiju, bet par tās spēlēto nozīmīgo lomu Ziemeļāfrikas valstīs. Un eh, visu laiku Saūdarābijā es atkārtoju, ka piemēram Lībijā liela muftīs vienmēr ir iestājies pret to, ka sievietēm būtu izsniegtas, eh, ties, izsniegts automašīnu vadītāja tiesības, jo viņš apgalvoja, ka tas ir slikti sieviešu iegurnim. Bet Saūdarābijā viss apgalvoja, ka šo kungu neviens neuzskata par eh, gudru. Un tomēr interesanti ir paskaidrot, ka, piemēram, šis kungs, kur Saudarābijā tiek uzskatīts par ne īpaši pilnu rubli, tas tiek izmantots citā islama spārnā, kā ļoti nepatīkamu saukļu izplatītājs tādās valstīs kā Lībija. Uh, Tas neatiecās tikai un vienīgi uz sievietēm automobīļu vadītājām, tas attiecās arī uz to, ka sievietēm ir jāaizsēdz sava seja. Iespējams, ka mans tikko teiktais nav oficiāli Saūdarābijas nostāja, un tomēr mūsu eh, tuvākajos kaimiņu valstīs tas tiek uzsvērts dažādi. Paldies, turpina priekšsēdētāja kungs, un tagad es vēlētos dod vārdu Janako kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Komešas kundzi ar paveikto darbu. Domāju, ka visi labi apzinās, kāda ir realitāte. Mēs te runājam par uh, fundamentalistisku režīmu. To vada neliela elīte. Un te pašā laikā ir uh, visi vajadzīgie elementi, lai piedāvātu konkrētos risinājumus. Jārunā, protams, arī par valsts ekonomisko kontekstu. Daudzi iedzīvotāji dzīvo ļoti trūcīgajos apstākļos. Cilvēku ienākumi ir ļoti zemi salīdzinot ar valsts uh, kopējo labklājību. Arī algas ir ļoti zemas, jo īpaši darba migrantiem. Tas pats attiecās starp citu uz Arābu Emirātiem. Pagājušajā gadā Briselē notika diskusijas par Saūdu uh, Arābijas princesi, kas dzīvoja uh, Konrada viesnīcā ar uh, um, daudziem kalpotājiem, un viena no šīm personām bija gan trīs vai verdzene, un viņa uzdrošinājās runāt ar lieciniekiem. Tas rāda, ka problēmas nav tikai pašā valstī. Un uh, mēs uh, redzam, ka uh, situācija mainās, bet ļoti lēni. Ik pa desmit gadiem uh, tiek pieņems kaut kāds lēmums, piemēram, ka sievietes uh, var sēsties pie stūres. Un uh, tās sievietes, kam ir vadītāja apliecība, var uh, savas tiesības arī aizstāvēt. Bet nu, mēs zinām, ka uh, likumdošanas sistēma ir šariāts. Un tas nav īpaši veicinošs cilvēku brīvībām. Es gribu atgādināt jums par Šrilankas uh, pilsoni, kas tika uh, nogalināta tāpēc, uh, ka nomira viņas bērns un viņiem bija jānes atbildība par to. Mēs redzam, ka ļoti grūti kaut ko sasniegt situācijas labā. Un eh, ziņojumā ļoti skaidri aprakstīts, kas īsti notiek vartē, eh, valstī. Mēs, protams, saviem nolīgumiem pievienojam cilvēktiesību klauzulas un eh, daudz ko cenšamies tam līdzīgu darīt. Piemēram, uh, Eh, Kanādas nolīguma gadījumā mēs arī pieprasījām cilvēku tiesību klauzulu, bet šeit eh, jārunā par to, kādas īsti ir mūsu attiecības ar visām šīm valstīm. Vai tad mēs eh, ticām, ka Eiropas Savienība reāli var kaut ko paveikt, ja uh, ir kaut kādas problēmas. Pret sievietēm ir attieksme kā pret zvēriem, tad, kā pret dzīvniekiem. Un uh, Eh, gandrīz viss valsts kapitāls ir eh, karaļu ģimenes rokās. Protams, eh, mēs tiekamies ar vēstniekiem un viņi runā, ka tās ir valsts tradīcijas, tā ir reliģiskā sistēma. Bet tad jājautā, kas Eiropas Savienībā vispār var būt sarunu partneris šādam režīmam? priekšsēdētāji. Mēs uh, drīzumā balsosim par šo ziņojumu, kas kopumā ir visai piesārcīgi formulēts, un tas, laikam, būs arī mūsu darba rezultāts. Bet es domāju, ka neviens no mums uh, nevar būt pārliecināts, ka šis ziņojums reāli mainīs situāciju šajā valstī un palīdzēs uh, grozīt sistēmu pastāv, protams, arī uh, briesmas, uh, ka šis režīms tiks izolēts. Tas arī uh, mums nepalīdzēs uzlabot situāciju ar cilvēku tiesību ievērošanu. Skaidrs, ka izolācija ir tikai valdošo aprindu interesēs. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu aizcirst durvis šo cilvēku priekšā. Mēs runājam par uh, daudzām valstīm šajā reģionā, kurām vajadzīga palīdzība. Un mēs zinām, ka Saūda Arābijai ir uh, liela ietekme arī Ziemeļa Āfrikā. Savulaik, kad es vēl mācījos skolā, mēs nemaz uh, nemācījāmies par to, uh, kas notiek Āfrikā, kāda reliģija ir valstīs Un mēs nerunājām par to, ka tas ir uh, tādas diezgan uh, uh, vecas uh, pirmatnējas reliģijas. Mēs tagad zinām, ka uh, musulmāņi tur uh, pārsvarā ir fundamentalisti. Tagad, protams, mēs runājam par terorismu un redzam, kādas varbūt sekas Agrāk eh, Eiropa baidījās eh, no eh, tā, kādu naftas cenu OPEC vīnē katru gadu noteiks. Bet es domāju, ka tas nevar būt tāds atturošais faktors, lai klusētu un neizteiktu kritiku par notiekošo Saūdu Arābijā. Domāju, ka visai pasaulē vajadzētu censties ietekmēt situāciju. Eiropas Savienībai nav kopējas ārpolitikas, un tāpēc mēs nevaram spēlēt nozīmīgu lomu. Un, piemēram, Armēnijas gadījumā, jūs atceraties vēl, kas notika, un es domāju, ka arī ASV, piemēram, uh, neieņem konkrētu nostāju uh, par arābu pavasari. Kopumā situācija tiešām liek vilties. Mēs redzam, ka tas, kas tur notiek, ir uh, pretrunā ar mūsu vērtībām un pārliecībām. Un mums vajadzētu izdarīt ļoti lielu spiedienu uz arābu valstīm, lai tās saprastu, ka kaut kas reāls būtu arī jāpaveic, ka jāievēro cilvēku pamattiesības. Un, piemēram, runājot par nāves sodu, Cilvēki tur interpretē Korānu tā, kā tas viņiem der. Kāds man teica, balstoties uz vienu un to pašu Korānu su, suru, var pateikt, es tevi tagad notiesāšu uz nāvi, bet balstoties uz to pašu tekstu var cilvēku arī apžēlot. Un šāda situācija uh, tiešām uh, liek matiem sacelties stāvus priekšsādātāji. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu aizstāvēt savas vērtības, jāaizstāv arī savas intereses, jo Saūdu Arābija ir ļoti svarīga stabilitātei reģionā. Gomešas kundze varētu uh, šo ziņojumu vēl uh, pielabot, pie tā piestrādāt, Protams, tam nevajadzētu būt tik satraucošam, lai Saūda Arābija negribētu vairs ar mums sadarboties, bet uh, tam jābūt arī tomēr pietiekoši stingram. Protams, mēs runājam šeit par enerģijas resursiem, un tas izskaidro zināmā mērā mūsu uzvedību. Bet uh, es eh, neesmu pārāk maigi noskaņota. Paldies! Paldies jums, bet lūdzu ņemiet vērā, ka laika mums nav daudz. Tagad neicis kundze Aldi vārdā. Dargie kolēģi, es gribētu apsveikt Annu ar to, ka viņa ļoti drosmīgi un izlēmīgi ķērās pie sarežģīta temata. Tas ir arī ļoti delikāts jautājums. Nav vienkārši uh, darboties šeit uh, tādā konsekventā veidā. Uh, kā jau Janako kundze to savās desmit minūtēs pauda. Un tomēr problēma patiešām ir, kādas attiecības tad mēs varam attīstīt, veidot ar tādām valstīm kā Saudarābija, zinot, kāda ir situācija valstī. Un kas būtu labākais veids, kā veicināt pārmaiņas šajās valstīs. Skaidrs ir viens - virkni lietu ir mainījušās, lai arī cik uh, vāji tas būtu redzams, tomēr pārmaiņas notiek. Bet skaidrs arī tas, ka tagadējā situācija varētu vēl mainīties, neskatoties uz to, ko teica iepriekšējā runātāja. Un tas ir vien vienīgi iemeslu dēļ. Vienmēr Uh, varēs atrast cilvēks, kas ir vēl radikālāk par jums. Un, ja netiks rasts veids, kā veicināt atvērtību un caurskatāmību un demokrātiju un cilvēktiesību respektēšanu tādās sabiedrībās kā uh, Persijas lieču valsts un Saudarābija, pastāv risks, ka um, vēl radikālāk iedvesmoti teroristi uh, izplatīsies šajās valstīs nekā tagadējais režīms. Kā jau teicu, vienmēr var rast vēl radikālākus uh, cilvēkus nekā jūs pats. Un uh, var uh, rast uh, vēl uh, striktāk noskaņots cilvēks, un līdz ar to šis ir ļoti sarežģīts ceļš, pa kuru iet bet Annai uh, bija tāda pieredze, un man arī ir bijusi līdzīga pieredze, esmu bijusi Sauda Arābijā vairāk kārt agrāk, un es vienmēr uzstāju, ka vēlos runāt ar sievietēm un ar sievietēm uzņēmējām un sievietēm no politikas vides, un esmu tikusies ar vienkārši lieliskām sievietēm, un viņas ir pelnījušas atbalstu. Uh, piemēram tās, kuras vēlas, lai Saudarābija attīstītos pareizajā virzienā. Un visbeidzot, būsim godīgi, mēs vēl vairāk uh, nekā ASV nākotnē būsim atkarīgi no uh, naftas, kas uh, tiek iegūta šajā pasaules reģionā. Tātad attiecību pārtraukšana Uh, šausminošās cilvēktiesību situācijas dēļ nav iespējama. Mums vienkārši jābūt godīgiem, ka tas nav iespējams, un uh, arī uh, ģeopolitiskais līdzsvars pasaulē no tā neko neiegūs. Tā ir, ka musulmaņu iniciatīvas, kuras finansē Saudarābija un Līča valstis, gūst aizvien lielāku atbalstu Āfrikā Un tā ir tāda attīstība, kuru es nevaru atbalstīt, un droši vien, ka lielākā daļa no mums nevar to atbalstīt. Bet tad mums vajadzētu varbūt pajautāt uh, sev, kāpēc mēs viņiem uh, ļaujam tik brīvi rīkoties, kāpēc dodam viņiem tik daudz iespējas uh, veidot šādas darbības. Tātad esmu gatava sadarboties ar Anu, cenšoties rast uh, kopīgos punktus un paust mūsu kopīgās bažas, nepārvēršot Saudarābiju par uh, karikatūru un arī nesot pārlieku naiviem. Paldies, Nēcas kundze, tagad Lohbīlers kundze, bet atgādināšu, ka mums ir vēl viens jautājums jāizskata pirms uh, Albānijas parlamenta priekšsādātāja uzstāšanās. Lūdzu, izskaties īsi. Paldies! Es arī gribētu pateikties Annai Gomešai par labu ziņojumu projektu. Mūsu ieteikumi vai grozījumi galvenokārt ir saistīti ar cilvēktiesību darbu un varam skatīt arī periodiskā pārskat sistēmu. Šobrīd tiek gatavot ziņojums Ženēvā par šo valsti. Uh, Tātad mēs varam redzēt, kur tiek veiktas reformas un kur tās netiek veiktas. Jūs atsaucāties uz uh, virkni cilvēktiesību problēmu ziņojumā, un man ir daži nelieli grozījumi, lai precīzāk uh, aprakstītu šīs problēmas. Piemēram, jūs prasāt atcelt nāvis sodu. Mēs šeit iesniegsim grozījumus, uh, lai veicinātu tālākas tieslietu sistēmas reformas, uh, uh, un tad panti, kuros ir uh, atsauce uz to, cik brīvi var strādāt cilvēktiesību aktīvisti un NVO, par to mums arī ir daži grozījumi, jo mūsuprāt ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu beidzot saņemt licences un strādāt likumīgā, sakārtotā veidā. Mēs arī iesniegsim grozījumu, lai uh, stiprinātu uh, to, ko minēja iekšlietu ministrs pirms divām nedēļām, kad es biju tur, proti, lai es diplomātie būtu vieglāk apmeklēt cietumus un uh, monitorēt uh, tiesu prāvas, kas viss ir ļoti svarīgi cilvēktiesību aktīvistu darbā. Jūs atsaucāties uz situāciju, kas ir saistīta ar viesstrādniekiem valstī, un arī par to mēs iesniegsim grozījumus, uzsverot to, ka jūlijā tika uzsāktas būtiskas uh, reformas, lai uzlabotu darbņēmēju darba devēju situāciju un atceltu šo te kafala jeb sponsorēšanas sistēmu. Un mēs gribētu arī uh, uzsvērt eh, to, ko jūs eh, uzsvērāt, proti par šo um, sistēmu, ka vīriešiem ir vienmēr jāpavada sievietes un arī par augstāko izglītību sievietēm. Un tad mēs vēlētos atbalstīt eh, to, ka ne tikai mēs atzīstam šura padomi, bet vajadzētu veidot uh, institucionālas saiknes ar mūsu parlamentu, Un mēs gribētu piebilst arī to, ka sociālie tīkli ir ļoti svarīgi un e, digitālā saziņa ir ļoti svarīga vārda brīvībai un plašiņas līdzekļu brīvībai. Un e, daži grozījumi par citām lietām, nevis tikai e, cilvēktiesībām, ko Āna pieminēja arī savā ievadrunā, proti aicināt Sāda Arābijas valdību vairāk atbalstīt uh, attīstību Irānā, jo īpaši šo vienošanos par kodoli jautājumiem. Tanok kungs, paldies priekšsēdātājs, šis ir delikāts uh, jautājums, šis ziņojums, un es tiešām aicinu zaļo kolēģus un Ānu, um, proti, ka zaļie īpaši grib atbalstīt Irānu, mums vajadzētu uh, piemērot vienādus kritērijus attiecībā uz minoritāšu situāciju un cilvēktiesībām gan Irānā, gan Saudarābijā. Bet šis ziņojums jau nav tikai par cilvēktiesībām. Un man ir ļoti skaidrs, ka Sauda Arābijā ir ļoti apspiedoša sociālā sistēma, jo īpaši attiecībā uz sieviešu tiesībām un nemusulmaņu tiesībām. Uh, Šis ziņojums tomēr tiek skatīts ārlietu komitejā un jāatzīst, ka ārpolitikas kontekstā Saudarābijas karaliste ir uh, bijis sabiedrotais rietumiem, uh, cīnoties pret Irānas ekspansiju, īpaši runājot par kodola jautājumiem Persijas līča reģionā, un Saudarābijas valdība pretēji Izraels valdībai, ar kur mums vienmēr ir bijušas labas attiecības, uh, ļoti eh, piesardzīgi, bet tomēr atbalstīja Ženēvā panākto vienošanos attiecībā uz Irānas kodolprogrammu. Daži jautājumi Annai. Es saprotu, ka Katāra uh, atbalsta džihādu grupu Sīrijā, par to ziņo mēdīji, bet vai Annai ir kādi pierādījumi par tiešu atbalstu no Saudarābijas valdības? Agaida organizācijām Sīrējā un tik minēts arī Malī. Valdība to noliec un saka, ka tikai Sīrijas Nacionālā padoma viņu atbalsta, bet es zinu, ka ir arī cita alternatīva adu, avot, proti no individiem uh, līča sadarbības padomas uh, ietvaros, kas sniedz naudu. Bet uh, Osama Bin Ladens eh, vienmēr eh, uzbruka viņiem, un eh, Saudarābija karaliste arī ir cietusi no Alkaidas uzbrukumiem, tātad situācija ir nedaudz mulsinoša. Es piekrītu, ka šīs salāfistu grupas um, sadarbojas ar Alkaidu, Islāma Magrebā, viss šīs um, isla ekstrēmistu grupas darbojas Āfrikā, un tur ir dažādas spekulācijas par viņu darbību. Bet eh, arī Etiopijā tika finansēta mošeju eh, būvniecība, bet arī, piemēram, Bosnijā Hercegovinā un citās rietumu valstīs eh, ir vērojama, zinām, radikalizācija. Tradicionālās kopienās, piemēram, Albāņu kopienā, uh, Fairam republikā. Uh, Un e, tāds etniskais nacionālisms un reliģijas nacionālisms tur uh, parādās. Anna uh, min atsaucas 16. un 19. punktā uz uh, tā saukto zero sum game. Es nezinu, ko viņa ar to tieši domā. Es to vienmēr sapratu padomju terminos, bet um, neesmu pārliecināts, ka to labi saprotu. Es katrā ziņā iesniegšu mūsu grupas vārdā grozījumus. Uh, cenšoties padarīt mērenākus dažus formulējumus un atbalstīt arī eh, karaļa panākto progresu, jo īpaši izglītības jomā, zinātnes pētniecības jomā, proti sievietēm ļauj iegūt uzvaras tāds diploms un tā tālāk. Varbūt Anna varētu paskaidrot uh, to, ko viņa domā ar šo zero sum game. Much, Tanok. Uh, Paldies, Tanok kungs. Un eh, tagad vēlētos dot vārdu Saudarābijas vēstniekam. Bet eh, lūdzu, vēstnieku kungs, lūdzu, nerunājiet īpaši gari. Paldies, labrīt visiem! Vispirms es eh, vēlētos pateikties Gomešs kundzei un uh, Kā jau jūs teicāt, jūs viesojāties manā valstī Saudarābijā pirms īša brīža. Es eh, runāšu lakoniski un, protams, nedz manos spēkos, nedz arī man atvēlētajā laikā es varēšu izstāstīt Eiropas parlamenta godātajiem deputātiem to, ko tiem darīt un paveikt. Es tikai varbūt vēlētos iepazīstināt ar pāris faktiem. Uh, Esmu ieradies šeit, lai paziņotu visiem un publiski, ka manas valsts valdība, Saudarābijas valdība ar lielu respektu izturs pret eh, Eiropas parlamentu veikto. Mēs vēlamies sadarboties un vēlamies nodrošināt, lai attiecības un uh, lai attiecības starp Eiropas Savienību un Saudarābiju būtu labas. Es vēlos eh, pateikt Gomes kundzei, ka Saudarābija dzīvo 21. gadsimtā, ka Saudarābijā nedarbojas viduslaiku likumi un noteikumi. Un eh, vēlos eh, pateikt visiem deputātiem arī to, ka Saudarābija būs, ir un turpinās būt Eiropas Savienības būtisks sadarbības partners un ka mēs eh, strādāsim un ieguldīsim ļoti lielu darbu, lai mūsu sabiedrotie plauktu un zeltu. Vairāk varbūt nevēlos eh, pieminēt savu darābijas eh, nozīmi Eiropas Savienības energonodrošinājumā un tirzniecības sakaros. Vēlējos tikai pateikt, ka pēdējos 20 gadus Eiropas Savienības uzņēmumiem ir bijuši līgumi ar Saūda Arābiju, kuri sasniedz pat triljoniem dolāru apmēru. Saūda Arābiju šobrīd vada vadītājs, kurš ar cerībām raugās nākotnē. Mēs eh, labi saprotam, ka nākotne pieder mūsu bērniem, tāpēc eh, trīs būtiskākie vaļi, uz kuriem mēs vēlamies veidot mūsu attīstību, ir izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība. Pirms 15, eh, pirms 50 gadiem sievietes Saudarābijā nevarēja apmeklēt skolu. Šobrīd Saudarābijā ir 5,5 miljonu studentu un 52% no tiem ir sievietes. Mums ir 50 universitātes, mums ir pār par 60 tūkstošiem. 000 studentu ir 165 tūkstoši Saudarābijas studentu, kur studē ārzemēs un pāri par 30% ir sievietes. Un eh, visbeidzot par eh, šo te vīriešu pavadītāja lomu. Es eh, būšu ārkārtīgi priecīgs jūs iepazīstināta ārpus šī politiskā fóruma ar to, ka šobrīd Saudarābijā notiek ļoti plašs reformu process, prieksēdētājs. Paldies eh, vēstnieku kungam, mums tiešām nav atlicis vairs ne mirklis laika, un es varbūt došu burtiski vienu minūti Annai. Vēlējos pateikties visiem, kur šeit izteicās, un būšu ārkārtīgi priecīga turpināt diskusijas ar pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, īpaši ar savu darābijas vēstnieku. Es tiešām esmu pārliecināta, ka vairāk iesaistoties procesos savu darābijā, mēs paši labāk izpratīsim sevi, uh, Un vēl bez tam es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums iesaistīties Saudarābijas progresīvajos procesos. E, protams, e, man e, nav nekāda problēma atteikties no īpašības vārda viduslaiku savā tekstā un runā, un tomēr mums ir jāpieprasa, lai Saudarābija izpildītu starptautiskās saistības. Saudarābijas eh, ekonomiskais nozīmīgums ir īpaši jāuzsver, un tas arī ir ticis darīts. Protams, mēs esam ierobežoti kā laikā tā tērbā, bet es esmu pārliecināta, ka mums izdosies sadarboties. Prieksēdētājs grozījuma iesniegšanas termins ir 13. decembris. Nē, bļauj Anna Gomeša skundze. Nē, nē, es esmu pagarinājuši šo terminu līdz 6 janvārim. Tas šeit nav rakstīts, turpina priekšsēdētājs. Of... Mēs balsam janvāra beigās, turpina Gomes kundze. Mēs eh, balsojam februāra sākumā. Okay, let's, let's discuss it. Labi, to mēs varam diskutēt vēlāk, turpina prieksēdētājs. Šobrīd tas ir 13. Eh, decembris. Nākamais darba kārtības punkts eh, ir Pakistānas loma reģionā un politiskās attiecības ar Eiropas Savienību. Un dod vārdu nekavējoties referentam Zalakungam. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Čas. Paldies, priekšsādātāji. Laika mums nav daudz, tāpēc es teikšos ļoti īsi. Pakistāna ir valsts, kas daudziem liekas tāda attāla. Uh, bet uh, šī ir valsts, kas spēlē ļoti svarīgu lomu savā reģionā. Te pašā laikā arī uh, globālajā skatuvē tas ir svarīgs spēlētājs. Tas attiecās uz cīņu pret terorismu un arī uz miera saglabāšanu reģionā. Protams, jārunā arī par valsts attiecībām ar Indiju, kas ir visai sarežģītas un jāsaprot arī pareizi Pakistānas loma Afganistānā pēc NATO spēku izvešanas. Mums jāsaprota visi šie aspekti, eh, un Eiropas Savienībai jāieņem skaidra nostāja eh, izvērtējot ģeopolitisko nozīmi reģionā. Nākamais punkts - Pakistānas attīstība un iekšējie procesi. Iekšēja attīstība ir uh, līdzīga kā Saudu Arābijā. Runājot īsti, tad arī šeit ir uh, diezgan uh, viduslaiku uh, valsts vecās struktūras, bet uh, valdība tagad ir ievēlēta demokrātiskā ceļa. Ceļā pirmo reizi notika demokrātiskā varas nodošana. Un tiek attīstītas demokrātiskās institūcijas. Protams, mēs vēlamies šīs demokrātiskās tendences stiprināt Afgan eh, Pakistānā. Eh, tas nav vienkārši, jo Pakistānā ir lieli reģioni, kas nav pakļauti valsts varai. Un arī valsts nav pilnībā izveidota tā, kā mēs to saskatām. Ir reģioni, kurus pārvalda vēl ciltis, un mēs vēlamies uh, veicināt modernās valsts izveidi. Tas svarīgākais jautājums ir sarunas ar talībiem. Mums uh, vajadzētu piestrādāt pie tā, lai tiktu atrisinātas problēmas gan Pakistānā, gan Afganistānā ir nepieciešamas sarunas, lai šīs problēmas risinātu, jo mēs vēlamies stiprināt miera procesu. Te pašā laikā nepieciešams, lai šī valsts noturētos uz demokrātijas sliedēm. Mums jārūpējas par konfliktu mazināšanu reģionā No vienas puses jāatbalsta sarunu vešana ar dalībiem, no citas puses mēs nedrīkstam arī atkāpties no saviem principiem un demokrātiskajām vērtībām. Un vēl kaut kas. Stratēģiskās problēmas pastāv divās jomās. Pirmkārt, sadarbība ar ASV. Šajā reģionā mums ir jāsadarbojas ar ASV bet te pašā laikā Eiropas Savienībai jāizteno sava neatkarīga politika. Ja mēs vēlamies būt reāls partneris ASV šajā reģionā. Un pēdējais komentārs šajā ziņojumā. Mēs arī runājām par strateģisko partnerību. Tas ir jēdziens, kas būtu jādefinē no jauna un daudz stingrāk. jo eh, citādāk mēs nevarēsim šo strateģisko partnerību izmantot kā efektīvu reālu instrumentu. Pašlaik šis jēdziens ir visai izplūdis un uh, nerealistisks attiecībā uz Pakistānu. Bet tas ir jādefinē no jauna. Paldies Zalapkungam. Tūlīt mums pievienosies Albānijas parlamenta uh, pārstāvist eh, Galerkungs. Paldies! Eh, es gribētu pateikties eh, Zalo kungam par ziņojumu Tautas pārtīs vardā. Esmu ēnu referents. Mēs piekrītam viņa vērtējumam un arī uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu Pakistānu uzskatīt par svarīgu partneri divpusējās attiecībās. Uh, jo eh, cilvēki tur dzīvo ļoti smagā situācijā, valstī ir kodola ieroči, eh, valsts ir kaimiņos Afganistānai, tas viss eh, padara to ļoti svarīgu mums. Tad trīs aspekti, uz kuriem vajadzētu koncentrēties. Attīstības sadarbība, pirmkārt, te mums vajadzētu koncentrēties uz izglītību. Tas ir absolūti nepieciešami. Uh, jauniešiem jāpiedāvā uh, laba izglītība, lai viņi uh, nestāvētu tikai vienas, tad izvēles priekšā, proti reliģijas skolas nedrīkst būt vienīgā izvēle. Tad tālāk uh, GSP plus mēs apstiprināsim tarifu preferenču režīmu turpmākajos mēnešos, un mums vajadzētu izmantot šo režīmu, lai veicinātu nodarbinātību. Pakistānā. Tāpat arī demokrātija ir jāatbalsta. Runa nav tikai par vēlēšanu uzraudzību. Es pats divas reizes jau novēroju vēlēšanas, bet mums jau kādu laiku tiek īstenotas programmas, kas ļauj stiprināt demokrātiskās institūcijas, un šīs programmas ir jāturpina. Piemēram, 13. punktā formulējums pašlaik nav īsti pareizs, jo mēs jau daudz piestrādājām. At, piemēram, te ir pateikts, ka demokrātiskā pārēja nozīmē iespēju Eiropas Savienībai uh, pat izveidot skaidrāku politisku attieksmi divpusējos, eh, no, eh, divpusējās attiecībās un palīdzības sniegšanā. Mēs jau sniedzam palīdzību. Eh, vairāk kā desmit miljoni jau tika jau ieguldīta vienā no programmām, un to vajadzētu arī pieminēt. Protams, darbs ir jāturpina. Nu, tie būtu arī visi komentāri. Paldies, es atbalstu šo ziņojumu. Liels paldies! Mums vēl atliek divas minūtes pat pusotra minūte Gomešas kundzei. Jā, es eh, pagājušais, es tagad septembrī biju Pakistānā ar cilvēktiesību komiteju, un es domāju, ka <coughs> tiešām eh, ziņojuma projekts ir ļoti labs, man būs arī grozījumi tostarp par cilvēktiesībām. Eh, kopā ar Gību kungu mēs bijām šajā vizītē. Es gribētu uzsvērt, šī ir tieši valsts, kas ļoti labi ilustrē to, par ko mēs tikko diskutējām. Uh, Uh, cilvēktiesību aktivisti, sieviešu tiesību aizstāvji. Uh, mums arī teica, ka Saūda Arābija ietekmē islāmismu reģionā. Un šī ideja, kā runa nav tikai par reliģiju, bet arī par finansiālo atbalstu, reliģijas skolas jau tiek finansiāli atbalstītas. Un, protams, tarifu preferenču režīmu vajadzētu izmantot uh, to vajadzētu sasaistīt ar skaidriem priekšnostīm un kritērijiem cilvēku tiesību jomā, bet e, šie kritēriji ir izšķiroši, jo Pakistānai galvenais ir īstenot e, šīs tiesības. E, vajadzētu varbūt pieminēt arī bezpilotu lidmašīnas. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums Pakistānā un ne tikai tur. Runa te ir par rietumu ticamību. Uh, Un vajadzētu arī darīt visu, lai uh, panāktu, uh, ka ASV vairs neizmanto bezpilotu lidmašīnas tur. Tad tāpat jārunā par diskrimināciju, par apdraudētajiem bērniem, par minoritātēm, par fata reģioniem, par uh, šītiem. Neviens par to vairs nerunā, bet Pakistānu taču izveidoja šīti. Nu, labi, neko vairs neteikšu, bet man būs konkrēti grozījumi. Bet pamats ir ļoti labs. Paldies! Un noslēgumā ļoti īsi neicis kundze. Paldies! Varbūt mēs varētu vēl kādu atsauci pievienot uz uh, dabas katastrofām, kas uh, notika pēdējā laikā Pakistānā. Plūdi, uh, zemestrīces un tā tālāk. Simtiem tūkstoši cilvēku tagad ir nabadzībā un trūcībā. Eh, tas eh, kaitēja arī tirzniecībai un eh, ekonomikai. Un vēl kaut kas. Mums vajadzētu padomāt, vai mūsu attiecības var būt viena virziena attiecības, proti, kā mēs kaut ko pieprasām un sagaidām, bet piedāvājam ļoti maz pretī. Paldies, Neitas kundze. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 8, 8. janvāris, un līdz ar to noslēgšam šo tēmu. Tagad uh, būs nākamā diskusija. So our next point uh, on. Nākamais uh, darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar Ilīru Metas kungu, kas ir Albānijas parlamenta prieksēdētājs. Metas kungs mūs iepazīstinās ar situāciju pēc vēlēšanām Albānijā un ar Albānijas nostāšanos uz Eiropeizācijas ceļa. Es uh, tikai vēlējos atvainoties, uh, Broka kungam ir jāpiedalās Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konferencē, un Tāpēc e, Broka kungs, diemžēl, šajā viedokļa apmaiņā piedalīties nevar, diemžēl, bet e, Broka kungs e, no visas sirds sveic jūs, Metas kungs, ārlietu komitejas sēdē, un tagad dod vārdu jums, lai iepazīstinātu Eiropas parlamentu un visus, kas mūs klausās, ar situāciju valstī pēc vēlēšanām un valsts Eiropas perspektīvu lūdzu. Thank you very much. Paldies. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, dargi draugi! Es eh, esmu ļoti pagodināts, ka šodien afet es varu runāt par eh, Albānijas notikumiem un par Albānijas Eiropas perspektīvu. Vispirms vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par ļoti spēcīgu atbalstu, ko tas eh, gadu gaitā ir sniedzis un turpin sniegt Albānijai. Uh, Tas, ka AFED komiteja šodien pieņēma rezolūciju par Albāniju, ir īpašās uzmanības pierādījums. Tās īpašās uzmanības, ko jūs izrādat manai valstī un Rietumu Balkāniem. Paldies jums! Vēl bez tam vēlētos pateikties Eiropas komisijai par ļoti realistisku sagatavoto progresu ziņojumu un par komisijas sagatavotajām rekomendācijām piešķirt Albānijai kandidātu valsts statusu. Es eh, no sirds ticu, ka Albānija šobrīd ir nonākusi ļoti būtiskā Eiropas integrācijas etapā, kuras nolūks ir redzams pēdējo mēnešu laikā Albānijā. Pēc vairākiem gadiem, kuri ir frustrējuši mums visus. Šobrīd Albānijā mums ir izdevies panākt vienošanos par trīs būtisku likumdošanas aktu pieņemšanu, un tie bija likumdošanas akti, kurus pieprasīja komisija. Jo tikai pieņemot šādas reformas un tās īstenojot komisija varētu piešķirt kritēriju izpildes prasības. Komisija ir augstu novērtējusi pēdējo laiku notikums Albānijā, jo tie dodas demokrātijas virzienā un atkal tas ir pozitīvs moments Albānijas politiskajā vēsturē. Kopš Albānijā ir ievēlēts jauns parlaments, mēs esam novērojuši pozitīvāku politiskā klimata veidošanos Albānijā, pozitīvāk nekā tas ir bijis novērojams pēdējo gadu laikā. Vienlaicīgi tas uh, pierāda mūsu vēlmi nostāties uz Eiropas ceļa. Šobrīd parlaments, kurā ir iesaistījušās visas politiskās partijas, ir jāuzsver opozīcijas pozitīvā loma, kura ļoti labi pārstāv savu viedokli kā plenārsēdēs, tā dažādās komisijās, tā arī Albānijas viedokļu prezentēšanā ārpusēs. Jāsaka, ka uh, pastāvīgajās delegācijās opozīcijas pārstāvju klātbūtne ir bieža. Es, kā parlamenta priekšsēdētājs, vēlētos jūs informēt par to, ka kopš sāku strādāt parlamentā septembrī un kopš sāk strādāt jaunais parlaments, mēs esam novērojuši ļoti spēcīgu politisko sadarbību, un pēdējo mēnešu laikā mēs esam novērojuši debašu augstāku kvalitāti, debašu, kuras norit starp vairākumu un opozīciju un debatas, par kurām esam diskutējuši, ir ārkārtīgi svarīgas. Esam organizējuši vairākas uzklausīšanas, debatas, un vairākās no tām ir piedalījies Eiropas integrācijas biro, birojas. Šobrīd Albānijas parlaments darbojas adekvāti. Mums ir izstrādāts eh, reglaments, Un tas, ir bijis viens, tas bija viens no pēdējām prasībām no komisijas puses. Es pārstāvu Delak politisko partiju, un mēs visi esam viensprāts, ka Albānijai ir nepieciešams konstruktīvs politiskais dialogs, lai turpinātu īstenot eiropeizācijas eh, ceļa reformas. Mēs vēlamies redzēt um, pozitīvu dialogu gaisotni, kurā opozīcijai būtu konkrētas iespējas piedalīties parlamenta demokrātiskajās funkcijās. Sadarbības gars starp vairākumu un opozīciju ir tiešām sajūtams Pirms mēneša vienbalsīgi mēs ievēlējām konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju, un šis balsojums parādīja labo gribu, kāda ir valsts prezidentam, parlamentam. Valsts prezidents ir arī tiesu augstās palātas priekšsēdētājs. Pagājušajā mēnesī parlaments eh, pieņēma lēmumu par sievietēm deputātēm, un pagājušajā mēnesī Albānijas parlaments vienbalsīgi pieņēma rezolūciju par Eiropas integrāciju. Griežoties pie valdības un citām atbildīgajām institūcijām, pātrināt procesus, lai īstenotu būtiskākās komisijas prasības. Un arī vēlējās griezties pie dalību valstīm, lai tās balsotu par kandidātu statusu piešķiršanu Albānijai. Pēdējā laikā arī pēc pilsoniskās sabiedrības spiediena parlaments ir vienbalsīgi pieņēmis aizsardzības prasības bērnu aizsardzībai Albānijā. Tas bija divu komisiju darba rezultāts, partiju plašas sadarbības rezultāts, arī iesaistoties pilsoniskajai sabiedrībai un mūsu startautiskajiem partneriem. Esmu priecīgs paziņot, ka šā sasaukuma laikā plenārsēde nekad nav pārtraukuši politiski konflikti, un mēs strādāsim, lai tāds pats sadarba gars tiktu īstenots arī turpmāk. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mums ir jāturpina politiskais dialogs, jāturpina tāpēc, lai mēs tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kur joprojām ir tiesību sargājošo orgānu reformas jomā īstenojami. Un e, mūsu, perso mana personīgā darbība kā parlamenta spīkerim būs īstenota komisijas e, progresa ziņojuma prasības Mēs esam sākuši strādāt eh, pie rīcības plāna, kas eh, palīdzēs mums turpināt reformas efektīgāk. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka mēs esam izveidojuši sadarbību ar ombūdu. Un šīs ļoti svarīgās um, tiesiskās institūcijas ombūda ieteikumi tiek ņemti vērā parlamentā balsojot par dažādiem tiesību aktiem. Arī citi sociāli aspekti, kur tiek izskatīta ombūda birojā, bieži vien ir saistīti ar čigānu mazākumu tautības tiesībām. Un tā rezultātā valdība un jauniešu un sociālās labdarības ministri, lab, labklājības ministrija ir mēģinājusi izstrādāt eh, programmu, kas varētu piešķirt ekonomisko palīdzību un veselības sakārtošanas un veselības aprūpas palīdzību. Mēs iestājāmies par neatkarīgu institūciju izveidi un esam pārliecināti, ka politiskā, ka pilsoniskā sabiedrība mums palīdzēs īstenot konstitūciju. Tas mums palīdzina, palīdzēs arī pārskatāmāk balsot par likumdošanas aktiem, kas savukārt eh, nodrošinās sociālo kohēziju. Un visbeidzot, vēlētos pateikt, ka dažādu interešu grupu sadarbības rezultātā Albānijas parlaments eh, lielā mērā ir ietekmējis visu institūciju caurskatāmību. Struktūrālas reformas manā valstī ir ļoti svarīgas, un 29. oktobrī Eiropas parlamenta un Eiropas Albānijas parlamenta konference Tirānā nāca klajā ar vairākām būtiskām rekomendācijām. Vēlos pateikties mūsu draugiem Eiropas parlamentā, kur ieradās Tirānā un palīdzēja mums sagatavot šo kopīgo rekomendāciju kopumu. Šobrīd ir uzsākts augsta līmeņa dialogs starp komisāru Fīli un mūsu premjerministru, lai nodrošinātu saskatāmu rezultātu īstenošanu. Un ir uzsvērtas piecas eh, prioritātes šajā komisijas progresa ziņojumā. Vēlos eh, jums skaidri pateikt, ka Albānijas valdība ir gatava turpināt reformas, tās pat pātrināt, lai izpildītu komisijas rekomendācijas Tādējādi mēs vēlamies pārliecināt dalību valsts, ka Albānija ļoti nopietni izturas pret savām saistībām Eiropas priekšā. Protams, kopš parlamenta darba sākšanas septembrī ir pagājuši trīs mēneši, un mēs nevaram sagaidīt zilus brīnums šajā laikā, un tomēr ir uzsākt cīņa pret korupciju. Ir nozīmēts nacionālais korupcijas apkarošanas amats vīrs. Un mēs vēlamies eh, īstenot eh, ļoti spēcīgu cīņu pret korupciju. Piemēram, pagātnē Albānijā nebija iespējams eh, konfiskēt un pat iesaldēt kriminālu aktīvistu aktīvus. Vēl bez tam tiesību ministrija šobrīd ir uzsākus disciplināru lietu kopumu pret tiesnešiem, kur ir pārkāpuši dažādus likumus un valdība iestājas par eh, nelegālu grupējumu izklīdināšanu, kā arī par daudz spēcīgāku likumu īstenošanu dzīvē. Un šobrīd, eh, piemēram, ģenerāla prokurora postenis un eh, ģenerāla prokurors un dažādas izmeklēšanas iestādes sadarbojas savā starpā. Pēdējā laika pētījumi rāda, ka valsts policijai uzticēšanās ir pieaugusi. Piemēram, pagājušajā nedēļā notikušās iekšlietu ministru sēdes rezultātā e, līgums starp Albāniju un Europolu tiks noslēgts tuvākajā laikā, un tādējādi mēs e, apkarosim organizēto noziedzību, nelegālo tirzniecību un citus kriminālu noziegumus. Protams, mēs esam lepni par savām tradīcijām un vēlamies konstruktīvi sadarboties ar citām mūsu kaimiņu valstīm, īpaši ar tiem albāņiem, kuri dzīvo citās valstīs. Mēs ticam, ka mūsu reģions eh, plauks. Mēs eh, nedomājam, ka kandidāta statusa piešķiršana būs automātiska iestāja Eiropas Savienībā. Mēs to uzskatām par nākamo soli mūsu progresā un reformās. Mēs uzskatām eh, kandidāta statusa piešķiršanu par jaunu nodaļu mūsu atbildībā. Vēlētos piebilst, ka mums ļoti svarīgs ir vēl sekojošais. Neatkarīgi no tā, kādu lēmumu padomu pieņems de decembrī, mēs turpināsim uzsāktās reformas, jo mēs e, ļoti labi apzināmies, ka reformas jau netiek īstenotas Eiropas dēļ. Tās tiek īstenotas, lai uzlabotu Albānijas iedzīvotāju dzīvi. Kā jau es teicu, kandidāts status piešķiršana būs e, spēcīgs pamudinājums mūsu tālākajā darbībā. Paldies par šo iespēju jūs iepazīstināt ar parlamenta darbu un atbildēšu tagad uz jautājumiem. Mr. Meta, for, uh... Paldies, Metas kungs, par jūsu uzrunu un uh, pozitīvo virzību notikuma attīstībā jūsu valstī. Un tagad uh, viedokļa apmaiņa ar kolēģiem. Kukāna kungs ir pirmais, kurš ir arī delegācijas vadītājs ar, ar Albāniju. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicu jūs, spīker kungs! Ir liels prieks redzēt jūs šeit Briselē, Eiropas parlamentā, pārmaiņas pēc. Tā bija ļoti laba runa, un uh, man būtu grūti atrast uh, kaut ko, ko jums pārmest Jūs uh, sniedzāt visus pārreizos politiskos vēstījumus, un es gribētu jūs iedrošināt uh, iet uh, tajā virzienā, kur iezīmējāt savā ievadrunā. Mēs visi šeit augstu novērtējam jauno pozitīvo politisko atmosfēru jūsu valstī. Uh, kas izveidojās eh, pēc vēlēšanām, bijusi eh, valdības partija pieņēma zaudējumu un notika mierīga varas nodošana jaunajai valdībai. Un eh, mēs redzam, ka parlaments normāli strādā, kas nevienmēr tā ir bijis Albānijā, kā mēs visi to zinām. Es nedomāju, ka varam teikt, ka kāds ir vairāk ieguldījis šajā jaunajā pozitīvajā situācijā nekā citi. Nebūtu pareizi jums par to jautāt. Mēs aicinām jūs uh, turpināt iet pa šo ceļu, un uh, mums ir jāsaņem taustāmi pierādījumi nākotnē, ka situācija tiešām ir mainījusies. Tā ir jāstiprina. Es piekrītu jums, ka jūs nevarat sasniegt brīnumus dažu mēnešu laikā. Nebūtu arī realistiski no jums to prasīt, bet eh, kaut kad jūs varēsiet parādīt, ka ir jauna tendence, kas ir pozitīva, un tā būs skaidri redzama. Un es gribētu arī uh, uzsvērt, ka šāda tendence ir. Man rokās ir uh, Albānijas asamblējas rezolūcija, eh, kas tika pieņemta 27. novembrī. Eh, tā ir ļoti laba rezolūcija, līdzīgi kā jūsu runa, un tur tiek ļoti pozitīvi runāts par integrācijas darba kārtību. Tur ir norādīts, kas viss ir jāizdara, lai eh, virzītos tālāk pa integrācijas ceļu. Nezinu, vai manā rīcībā ir pareiza informācija, bet es sapratu, ka tā ir rezolūcija, uh, kura, kuru pieņēma gan valdības, gan opozīcijas partijas, ka opozīcija šeit arī spēlēja konstruktīvu lomu šīs rezolūcijas pieņemšanā. Tas ir vēl viens pierādījums tam, ka lietas mainās un virzās uz priekšu. Paldies Dievam! Tad, kad mēs jums sakām, ka jums vajadzētu uh, aizvien uh, radīt jaunus pierādījumus. Uh, tas ir tāpēc, ka jums tiek dot iespēja, varbūt, ka ne visi šeit uh, parlamentā man piekritīs, bet es jums ticu, es jums dodu iespēju, neesmu pārmērīgi optimistisks, es zinu jūsu valsti, pazīstu to, bet jūs varat spēlēt ļoti svarīgu un pozitīvu lomu integrācijas procesā, esat to darījis līdz šim. Uh, un es uh, aicinu jūs to turpināt darīt arī nākotnē. Bet uh, daudzas valstis, varbūt Eiropā teiks, ka ir pārāk daudz patvērumu meklētāju no Albānijas. Un sākumā, kad tika ieviesta, ieviest brīvais režīms, tas uh, bija ļoti labi, ka viņi ieradās, bet tagad uh, Saprotiet, ka tuvojas Eiropas uh, vēlēšanas un visi sīkumi tiks izmantoti vēlēšanās, un tāpēc un es aicinu jums nedot viņiem šādas uh, iespējas. Tas ir mans draudzīgs padoms jums. Paldies, Edvard, par šo ļoti pozitīvo un iedrošinošo uh, runu Albānijai. Buļjaņikča kungs, kurš ir pastāvīgais referents par Albāniju, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Spīker kungs, man arī ir liels prieks jūs redzēt šodien šeit, jo īpaši e, šodien, kad e, notika pozitīvas lietas, rezolūcija par Albāniju ir pozitīva, un tā tika gandrīz vienbalsīgi pieņemta šeit afet. Viens atturējās, un pārējie visi balsoja par šo rezolūciju. Nākamnedēļ šī rezolūcija e, būs darbkārtībā plenārsēdē, par to būs balsojums, un mēs to vēlējāmies e, panākt, un e, ir viens vienkārši iemesls. Lai mums būtu skaidra parlamenta nostāja šajā jautājumā pirms tie, kuri uh, lēmi padomē uh, teiks savu galavārdu. Kas lai zina, kas notiks uh, padomē, diplomātija mums ļauj tikai minēt, bet es esmu pārliecināts, ka parlamenta vēstījums sasniegs padomi un tas būs pozitīvs jūsu valstī. Bet ne tikai parlamenta vēstījums signāls tas būs. Esmu diezgan drošs, ka visi, kas interesējas par Albāniju, redz, ka tā attīstās pozitīvi. Vārda kompromiss eh, nozīme, tad, kad pirmoreiz tikāmies, mēs runājām par konsensu Es eh, teicu, ka tas nav pareizais vārds, eh, jo īpaši tiem, kas ir dzīvojuši sociālismu valstīs, kompromiss ir pareizais vārds, apsēsties pie sarunu galda ar cilvēkiem, kuriem ir cits viedoklis un rast kompromisu. Un jums, acīm redzam, tas izdodas. Jums bija uh, jūsu parlamentā opozīcijas atbalsts, un tas uh, pozitīvi ir visi ietekmējis. Protams, ka ir. Uh, daudz problēmu vēl, kas jārisina. Tas nav vienkārši korupcija, organizētā noziedzība, nabadzība, administratīvās problēmas. Bet man nav nekādu šaubu, ka Albāņi spēs atrisināt šīs problēmas. Un uh, tas būs relatīvi īsā laikā. Es zinu, ka neko nevar paveikt dažu mēnešu laikā, nevar eh, sasniegt nekādus eh, brīnumus, bet patiesībā viens eh, brīnums ir noticis. Tirānas ielās bija demonstrācijas pret Sīrijas ķīmiskiem ieročiem un valdību uzklausīja cilvēkus. Es to novērtēju kā brīnumu, jo Tas tiešām ir kaut kas jauns, jauns veids, uh, kā domāt un rīkoties. Valsts ir daudz panākusi, un mēs centāmies arī pēc iespējas vairāk palīdzēt, un esmu pārliecināts, ka uh, attīstība ir uz pareizā ceļa un ka tas tā turpināsies ar nosacījumu, ka visi dara to, kas viņiem ir jādara. Paldies! Liels paldies, Ručet kungs. Thank you. Liels paldies. Ļaujiet arī man uh, sveikt spīkera kungu un turpināšu uz tās pašas pozitīvās nots. Jūs uh, redzat, mūsu rezolūcija ir pozitīva, mēs atbalstām jūs, jūs redzējat, kāds bija balsojuma rezultāts. Un Ne tikai mana politiskā grupa, sociāldemokrāti, bet arī citas grupas noteikti atbalsta attīstību Albānijā. Jūs pieminējāt iekļaušanu, un tā tiešām ir ļoti svarīga. Gan parlamentā jānodrošina iekļaušana, proti iekļaut opozīciju lēmumu pieņemšanā, un mēs pirms vēlēšanām tieši vēlējamies sniegt šo padomu, vienalga, kas uzvar um, valdības partijai jāiekļauj arī opozīcija, bet jārunā par iekļaušanu arī attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, uz parastajiem iedzīvotājiem, jo parlamentu ievēl pilsoņi. Parlaments pauž tautas gribu, un tāpēc svarīgi e, iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību. Šādā ziņā Es eh, nedomāju, ka eh, valdības reakcija uz demonstrācijām ir brīnums. Nē, tas ir tikai pierādījums tam, ka gan sabiedrība tagad ir nobriedusi, gan politiskie līderi eh, spēja rīkoties jaunā veidā. Tas tiešām ir labs arguments par labu attīstībai. Jūs runāt par sadarbību un rezolūciju. Jā, rezolūcijā ir skaidrs, jūs zināt, kas ir vēl jāizdara. Nepieciešams tiesu sistēmu sakārtot, cīnīties pret organizēto noziedzību. Un tas ir svarīgi ne tikai um, iestāšanās procesam, bet pirmām kārtām uh, Albānijas funkcionēšanai. Runa ir par valsti, sabiedrību un arī ekonomiku. Tā kā es aicinu jūs koncentrēties arī uz ekonomikas sakārtošanu. Albānijai tagad ir uh, lieliskas iespējas, kas būtu jāizmanto. Un esmu pārliecināts, ka jūs šīs iespējas arī izmantosiet lai veicinātu valsts ekonomisko attīstību. Bet vēl kaut kas, ir arī citas iespējas pašlaik. Jūs varētu koncentrēties, piemēram, uz reģionālo sadarbību, jo eh, mēs redzam, ka arī reģionā situācija vēršas uz labu. Melnkalne eh, eh, jau iesākus sārunas, Serbija drīz tās sāks, ir dialogs ar Belgrādu un Prištinu. Kosovā tagad nedēļas nogalē bija otrā vēlēšanu kārta. Viss notiek, un tā ir lieliska iespēja veicināt reģionālo sadarbību. Un jūs, kā parlamenta priekšsādātājs, varētu šeit spēlēt ļoti svarīgu lomu. Esmu pārliecināts, ka uh, mēs jums palīdzēsim šajā procesā. Protams, ja un kad Albānija saņems kandidātu valsts statusu, tas nebūs vēl ceļa beigas. Arī uzvara valsts parlamentā nav ceļa gals, tas ir tikai sākums. Un būs jārisina jaunas problēmas, jāveic reformas, bet jūs to zināt un jūs apzināties, ka to var panākt sarunu ceļā. Lūk, tāds ir mūsu uh, komentārs, mūsu sūtījums jums. Paldies! Liels paldies! Pēdējais runātājs Kačinkungs. Paldies priekšsādātāji! Spīkera kungs, vēstnieku kungs, man ir liels prieks, ka jūs atkal esat šeit jaunajā uh, Uh, uh, uh, postenī jaunajā kontekstā, bet jūs pārstāvat savu valsti. Es jūs pazīstu labu laiku un zinu, ka jūs neesat novērotājs, jūs esat aktīvs spēlētājs. Jāuzsver, ka Albānijas sabiedrībai vajadzīga demokratizācija. Mums uh, jāstiprina valstu parlamentu loma, tāpat kā Eiropas kontekstā vajadzēja stiprināt Eiropas parlamenta lomu, lai padarītu institūcijas tuvākas pilsoņiem. Tieši tāpat jums jāstiprina jūsu parlamenta loma, lai pilsoņi labāk saprastu, kas jādara un kādā veidā jādara. Iekļaušana sākas parlamentā. Opozīcijai arī jāuzņemas atbildība uh, par notiekošo. Ne tikai vienmēr būt pret Mēs uh, ilgi gaidījām pārmaiņas, tagad jūs atgriezāties aktīvajā politiskajā dzīvē, un esmu pārliecināts, ka jums izdosies īstenot uh, visus tos mēģus, kas tika pieminēti. Jūsu runa ir ļoti līdzsvarota, balzāms mūsu ausīm, tieši to mēs no jums sagaidām. Bet es gribētu uzsvērt arī Eh, jūsu ambīcijas. Jūs jau strādājāt vairākos posteņos, un jūs labi zināt, ka jums nepieciešams panākt pozitīvo attīstību arī eh, eh, tuvākajā apkaimē. Maķedonijā, piemēram, jūsu kaimiņu valstī. Tur ir liela albāņu minoritāte, un viņiem arī jārīkojas konstruktīvi Es runāju par Maķedonijas demokratizāciju, nevis par iespējamo iestāšanos. Jo eh, bez demokratizācijas nekas nenotiks. Eh, Šīs valsts status, nu tā ir atkarīgs mums. Eh, tagad šī valsts jāatgriež, tā teikt, mūsdienu laikos. Un jūs varētu palīdzēt šai valstī uh, rīkoties efektīvāk. At mēs uzskatām, ka Albānija ir ļoti konstruktīvs spēlētājs. Pašlaik eh, Belgrādā ar Podgorīts un Prištinu strādā ļoti aktīvi un varbūt Tīrānā arī eh, ātri pievienosies, lai mums būtu eh, šis pozitīvais četrs stūris reģionā. Es daudz no jums sagaidu un ceru, ka jūs biežāk pie mums ieradīsieties. Uh, Tas ir noderīgi ne tikai jums, bet arī mums, AFIT komitejai un arī parlamentam kopumā. Paldies! Liels paldies! Un tagad, spīkera kungs, jums ir iespēja uh, atbildēt un pabeigt sesiju. Jums ir veselas piecas minūtes. Paldies! Es gribu sākt ar pateicības vārdiem. Paldies jums visiem! Kukan kungs, Vuljanča kungs, Raučika kungs, Kačina kungs. Paldies jums visiem par komentāriem, par atbalstu, kuru jūs esat izrādījuši Albānijai valsts integrācijas procesam. Paldies arī par atbalstu rezolūcijai, kas tikko ir pieņemta AFET komitejā. Jūs, protams, pagātnē daudz mūs kritizējāt. Pamatotie mums bija vairāk problēmu. Tagad jūs pozitīvāk e, izsakāties, tāpēc, ka Albānija ir sasniegusi labus rezultātus pēdējos mēnešos. Es gribētu uzsvērt, kā piemēram pēdējā rezolūcija, ko vienbalsīgi apstiprināja mūsu parlaments bija opozīcijas iniciatīva. Opozīcija ļoti aktīvi eh, darbojās, eh, lai to panāktu, un partiju sadarbība bija tiešām taustāma. Vairākos gadījumos es visus tagad nepiesaukšu. Protams, Eiropas integrācija ir nacionālais mērķis. Tas ir mērķis visām partijām. Albānijas pilsoņi balsoja uzņemoties lielu atbildību. Viņi noraidīja nacionalisma izpausmes un balsoja par partijām, kas atbalsta valsts eiropeisko projektu. Protams, mums ir problēmas. Bet, kā jūs pieminējāt, mēs strādājām arī ar uh, citām valstīm, lai tās risinātu. Mēs labi apzināmies, kādas problēmas ir, un mēs cenšamies tās risināt divpusējās sadarbības ceļā un arī daudzpusējā sadarbībā. Un mēs esam gatavi pielikt visas pūles, lai reāli sasniegtu rezultātus katru dienu, nevis uh, uh, tikai līdz padomis uh, lēmuma pieņemšanai. Katru dienu mēs vēlamies strādāt vairāk un vairāk, jo mēs esam atbildīgi mūsu pilsoņu priekšā. Un mēs turpināsim uz šīm pareizajām ceļ, e, sliedēm. Mēs e, strādāsim pie izvirzītajām prioritātēm, izpildīsim rekomendācijas un arī uh, augsta līmeņa sadarbības ar komisiju un Albāniju turpināsies. Mēs darīsim visu, lai uh, nodrošinātu šī procesa pēcticību. Tad es vēl gribēju jums paziņot, ka uh, paplašināšanās uh, transformējušais spēks notur mūs visus kopā reģionā. Albānija sadarbojas ar Serbiju, ar Maķedoniju, ar Melnkalni, Kosovu, ar Bosniju, Hercegovinu un citām valstīm. Un mēs turpināsim šo sadarbību. Albānija arī turpmāk rīkosies tikpat aktīvi un pat aktīvāk. Es eh, tikos ar uh, Uh, serbu parlamenta spīkeri pirms diviem mēnešiem. Viņi ir izveidojuši parlamentāro sadraudzības grupu sadarbībā ar Albāniju. Tas ir kaut kas pavisam jauns. Arī piemēram ministrs uh, pauda uh, savu vēlmi apciemot Belgrādu un uzlabot sadarbību. Albānija atbalsta arī dialogu starp Kosovu un Serbiju. Tas ir uh, fundamentāls jautājums, lai uzlabotu reģiona imidžu. Uh, Eiropas Savienības priekšā, ārzemju investoru priekšā. Mums tiešām ir ļoti svarīgi mainīt reģiona tēlu. Tas jau ir mainījies salīdzinot ar pagātni, bet uh, tomēr uh, reizēm uztvere nav visai uh, pareiza un reizēm tiešām vēl paliek reālas problēmas. Visām valstīm reģionā ir jācīnās pret organizēto noziedzību, uh, pret uh, narkotiku tirdzniecību, un mēs labi apzināmies, ka mēs strādājām arī pie reģiona tēlu uzlabošanas. Runa nav tikai par pievienošanos Eiropas Savienībai Mēs vēlamies piesaistīt arī investorus visam reģionam, un mēs ceram, ka investīcijas pieaugs tuvākajā nākotnē. Tas ir svarīgi ekonomiskajai attīstībai, nodarbinātības uzlabošanai, eh, dzīves standarta eh, paaugstināšanai. At mēs turpināsim iesākt to, un es varu jūs iedrošināt, ka mēs tiešām darīsim visu iespējamo. Mēs cieši sadarbosimies arī ar jums, lai mūsu pūliņi vainagotos ar panākumiem. Un tā mēs apņēmāmies uh, uh, vēlēšanās, un mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam starp partiju sadarbībai. Tā ir mūsu prioritāte tie nav tikai tukšie vārdi, un mēs turpināsim strādāt tādā pašā garā, jo Eiropas integrācija ir nacionālais mērķis, visas valsts mērķis. Un, protams, mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu nākotnē. Paldies, Spikera kungs, kā jūs redzat, šeit ir tikai jūsu draugi. Un mēs gribētu, kā draugi, jums ieteikt turpināt šo pozitīvo politisko attīstību politiskā sadarbība ir eh, jāturpina arī nākotnē. Eh, novēlu jums visu to labāko un visus panākumus Albānijai. Paldies! Tātad, kolēģi, mēs esam pabeiguši izskatīt šā rīta visus darba kārtības punktus un lai jums garšīgas pusdieniņas!